Uh, uh, see... Kolēģi, redzu, ka daudz no jums jau ir ieradušies. Lūdzu, visus ieņemt vietas. Sākumā pieņemsim darba kārtību, ja piekrītat. Domāju, ka jūs jau esat visi informēti par to, ka piektais punkts ir ticis svītrots. Tas ir Kleva kunga ziņojums par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto nu, informāciju. Tas pats attiec arī uz sesto punktu par finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušanu, kur atzinumu sagatavoja Krišānis Kariņš, kā arī desmitais punkts būs ticis atcelts, pārlikts uz vēlāku laiku, tas ir par ieguldījumu projektu, produktu pamatinformācijas dokumentiem. Un rītdien gribētu atkārtot, ka darbu atsāksim desmitos, notiks viedokļu apmaiņa par Eiropas pusgadu, pēc tam noturēsim viedokļu apmaiņu ar komisiju. Un gribētu jums arī teikt, ka tātad, kā minēju, Rītdien darbu atsākam pulksten desmitos, un pēcpusdienā no 3 līdz 4.30 būs viedokļa apmaiņa ar deputātiem. Ar tātad deputātiem no valstu parlamentiem. Bet šobrīd gribu sveikt mūsu vidū komisāra kungu. Ir liels prieks, ka jūs esat ieradies pie mums, un mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem par jaunākajiem notikumiem finanšu tirgū. Komisāra kungs ir ieradies pie mums no Ekofin sanāksmes Viļņā, runāsim par dažādiem jautājumiem, dažādām direktīvām, potenciālo iespēju trešajām valstīm iesaistīties un piekļūt um, finansējumam. Tas šis būs īpaši interesants jautājums apvienotai karalistei. Manuprāt, ir ļoti labi tas, ka šodien notiks viedokļa apmaiņa, kad ir um, pagājuši pieci gadi kopš Lehman Brothers. Uh, krīzes, tad nu varam saprast, kāda šobrīd ir situācija, kāds ir progress, progress saistībā ar regulējumu. Šodien redzu, ka arī avīzes un laikraksti ir pilni ar uh, Bobu Daimanu no Barklīs, piemēram, kurš saka, ir nepieciešama papildus caurskatāmība, ir jāstrādā pie standardizācijas un jāaizsargā patērētāji tirgos. Nu, un šobrīd nav vēl darīts pietiekami, tādēļ šķiet, ka Nu, var jau būt, ka nedaudz novēlot nāk klajā ar šādām atziņām, bet jebkurā gadījumā mums visiem ir jāsaprot, kādēļ ir nepieciešams šāds spēcīgs regulējums, un domāju, ka esam panākuši milzu progresu. Lūdzu, komisāra kungs. Un redzu jau tagad, ka daudz gribēs jums uzdot jautājumus, tad ķersimies pie darba. Merci, eh, man... Paldies, priekšsēdātājs kundze, cienījamie kolēģi, labrīt, eh, labdien visiem jums. Je suis très encouragé. mani uh, ir vēl jau vairāk stiprinājuši. Dājumi izteikumi. Mēs jau esam tikušies ar viņu iepriekš. Un es gribētu teikt, ka mēs mums ir jāņem vērā, kādas ir šīs banku krīzes uh, sekas, norises un pavisam nesen bija Lehman Brothers uh, sabrukšanas 5. gada diena un jāsaka, ka Šādā kontekstā arī jums ir nepieciešams izanalizēt visas šīs uh, finanšu krīzes uh, sekas, jānosprauž tālākais ceļš, bet katrā gadījumā nemaz neesam pabeiguši vēl šo ceļu. Un tāpēc mums ir jāizvērtē, tātad kāda ir mūsu darba bilants un vai varam būt apmierināti. G20 sanāksmēs Sanktpēterburgā un arī Ekofinā, kuras piedalījos sestdien, Šarona Bols kundze arī līdzdarbojās, tātad arī tur mums bija mērķis izanalizēt un saprast, ka jā, mums ir pirmie secinājumi no šīs ekonomiskās krīzes un mūsu rīcība ir bijusi atzīšanas vērta. Uh, amatpersonas, ministrs, kas bija klāt, tāpat atzina mūsu darbu un aicināja mūs turpināt mūsu darbu, strādāt tālāk jau iesāktajā virzienā, lai nodrošinātu tādu relatīvu stabilitāti un nodrošinātu stabilus apstākļus finanšu tirgus darbībai. Bet es gribētu vēlreiz atgādināt, dāmas un kungi, ka mums noteikti jāpievērš uzmanības pietiekami daudz tādai uzmanīgai uzraudzībai un Tātad šī uzraudzība un uh, rīcība, tie ir virzieni, kuros mums ir jādarbojas tālāk. Šobrīd varbūt mums vēl pietrūkst uh, konkurences un dinamismu, bet mums ir uh, jānormalizē finanšu sistēma, un ir nepieciešama pirmām kārtām politiskā valdība un uh, finanšu uh, koordinācija, un tad tālāk izriet arī mūsu tālākais uh, mērķis un uzdevums nodrošināt uh, finanšu stabilitāti. Situācija finanšu tirgu uzlabojās, kaut gan, protams, visi šie uzlabojumi ir relatīvi. Kapitalizācijas līmenis un šī finanšu svirlielajās bankās ir salīdzinām ar to, kāda ir rādītāja ASV, un esam šobrīd virs uh, minimālā uh, regulējuma. Un tādējādi nodrošinam labākas kvalitātes uh, kapitālu, tas ir apmēram 11% vidējais rādītājs, tas ir tas, ko mēs arī apspriedām Viļņā tiekoties ar Eiropas centrālo banku un banku vadītājiem. Es jau teicu, ka ļoti daudz mums vēl tomēr paliek darāmā. Bet sāksim ar vienu tādu pilnu absolūtu prioritātu, un tā ir Banku Savienība. Tas ir mūsu lielākais kopīgais projekts, un man jau arī plenārsēdē ir bijusi iespēja teikt, to es arī teicu Strasbūrā pirms ļoti svarīgu valsojumu Pagājušā nedēļā nosika, notika trīs ļoti svarīgi balsojumi. Tātad eh, pret eh, tirgus ļaunprātīgu izmantošanu Makārtī eh, referents tāpat par krit, hipotārikāriem kredītiem un tāpat arī notika balsojums par banku uzraudzību Eirozonā. Tāpat gribu atgādināt, ka lai mums varētu būt laba, spēcīga Eirozona, ir joprojām jāveido, jātīst tālāk šis vienotais regulējums, single rule book, visās 28 dalība valstīs, jo visās dalība valstīs un arī Eirozonā ir jāizvērš šī vienotā noregulējuma grāmata. Bet, kā es teicu, tā ir jābūt vēl efektīvākai un darbīgākai tieši Eirozonā. Un šobrīd vēl nepastāv tas vienotais eh, regulējums. Tāpēc arī tika balsots par eh, kapitālu prasīt ceturto eh, direktīvu. Un neskatoties uz banku fragmentāciju, tomēr mēs esam, esam spēruši lielu soli uz priekšu ar šo CRD4 tekstu, bet paliek, protams, vēl citas tēmas un jomas, kur mums ir jāstrādā daudz saskaņotāk banku sektorā, es domāju, tie arī par nodokļiem, par eh, uzņēmumu pārvaldību un tāpat arī par uzņēmumu tiesībām runājot. Tātad tas ir mūsu darba lauks tālākai nākotnē. Šis vienotais regulējums, Pīters Saimons noteikti jau zina, ir paredzēts arī noguldījuma garantijas un, kā jau daudz no jums zina, direktīva arī par banku sanāciju un noregulējumu. Tātad, kā es teicu, vēl ir daudz, kas jādara, lai būvētu, lai attīstītu šo banku sektoru, lai veidotu vienoto noregulējumu un uh, lai izvērstu integrētu banku uzraudzību Eirozonā. Taisens kundze pie tā ir strādājusi, un arī citi kolēģi. Un, kā es teicu, tātad šie ir tie mūsu nākamie uzdevumi. Ministri tāpat arī par šo jautājumu runāja diezgan gari. Darba brokastīs pie, piekdien, tur es arī biju klāt. Tur notika tādas ļoti izaicinošas diskusijas. Un tas ir pilnīgi normāli, jo jautājums ir ārkārtīgi sarešķīts, gan juridiski, gan finansiāli. Es redzēju, ka ir tāda vispārīga vēlme no ministru un arī um, banku pārvaldnieku puses rīkoties ātri un virzīties uz priekšu. Neviens neapšauba to, cik ārkārtīgi svarīgs ir šis otrais ba Eiropas Bankas Savienības uh, pīlārs. Un diskusija bija no vienas puses par uh, juridisko pamatu mūsu priekšlikumam, tātad par 114. pantu, uzskatām ar mūsu juridiskā dienesta atbaldu, tātad atbalstu uh, Eiropas padomas uh, juridiskais dienests uzskata, ka 114. Uh, pants ir vienotā tirgus bāze un pamats, un tas ir vislabākais, uz kā attiecīgi būvēt šo otro banku savienības pīlāru. Gribu norādīt, dāmas un kungi, ka uh, Līguma izmaiņas eh, ir bijušas ļoti noderīgas. Mēs varam precizēt un uzlabot sistēmu. Un to mēs noteikti varēsim darīt arī tad, kad par šo tekstu tiks nobalsots. Bija arī jautājumi par komisijas lomu, par to, kā tas ir šobrīd ierobežots. Un tik runāts arī par šo banku rezolūciju un normalizāciju. Tātad visā šajā jautājuma spektrā esmu gatavs strādāt dinamiski, lai rastu risinājums, kā jau es teicu, piemēram, par banku uzraudzību. Mana vienīgā sarkanā nepārkāpjamā līnija ir tā, ka mums ir gal galā nepieciešama sistēma, kas reāli darbojas. Tātad tas ir mans vienīgais mērķis un ir nepieciešams izdarīt secinājums no Deksija, no citu banku krīzes un jāsēž ļoti steidzam pie kopīga saruna galda Varbūt tām personām, kuras nav pieradušas sēdēt pie viena galda un kas nav pieradušas strādāt pie šādiem jautājumiem. Tātad mums ir nepieciešams pareizi un kopīgi rast risinājumu attiecībā uz šo uh, banku rezervu un esmu gatavs strādāt, lai mēs panāktu kādu kompromisu, protams, ņemot vērā arī Eiropas parlamentu un uh, ministru padomu. Par banku savienību runājot un par šo vienoto regulējumu Single Rule Book. Mūsu darba kārtībā ir daudz un dažādas iniciatīvas. Es jau pieminēju tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Jūsu kolēģi jau pie tā ir strādājuši, un mums bez kavēšanās ir jāstrādā, jāpieņem un jāīsteno šis uh, teksts pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Pavisam ātri tā telegrāfiski lai iezīmētu tādu vispārējo ainu. Minēšu arī visus pārējos darbus, kas pagaidām noris, kas tiks darīti, un arī to, ko mēs drīzumā beidzamies pabeigt. Tātad Mifid ar eh, Ferberkungu, kur viņš tur ir referents. Arī par to G20 ietvaros tika runāts, Salmanim uz divi regulējums Arī tur mēs esam tādos jau nostādzošajos etapos, un es domāju, ka pēc dažām nedēļām mēs panāksim vienošanos. Tāpat arī par noguldītāju direktīvu. Liet, Lietuvas prezidentūra cer, ka mēs varēsim padomē panākt tādu kopīgu vienošanos, ka tas notiks arī samērā drīz, un tālāk arī par patērētājiem par šo aspektu. Vēlreiz atkārtoju, ka 2013. gadā PRIPS Uh, un Pervažs Beres uh, darbs ir viena no manām prioritātēm, sadarbojoties arī ar Langenu kungu, tāpat arī Ucits 5, uh, tur Gigalda kungs ir referents, un Kluts kunga darbs arī ir ārkārtīgi svarīgs pie Eiropas pilsoņu piekļuvi bāzes bankas kontam. Tātad pie šiem jautājumiem jāstrādā līdz Eiropas parlamentu vēlēšanām, jo šie teksti, šie likumdošanas akti ir vērsti tieši uz patērētāju, tie padara Eiropu konkrētu un padara to tuvāk pilsoņiem. Šajā sakarībā parlamenta balstojums par uh, uh, hipotekāro kredītu direktīvu arī ir bijis viens no šiem tiesību aktiem, kas ir tieši vajadzīgs mūsu pilsoņiem. Ir arī citi uh, Uh, priekšlikumi, lai risinātu šo finanšu sistēmu, lai nodrošinātu tās uh, stabilitāti, pavisam telegrāfiski atkal minēšu caurskatāmība un uh, banku komisijas maksu un nodevu caurskatāmību. Tāpat arī maksājuma pakalpojumi. Un vēl viens svarīgs darba jautājums ir pie paralēlās banku sistēmas. komisija gatavojas novembrī, tur nākt klajā ar iniciatīvu, mums ir uh, tāda nopietna uh, mūsu darbinieku komanda, kas pie tā strādā. Un pēc Likanena kunga veiktā darba arī mēs turpināsim strādāt pie banku restruktūrizācijas, un es ceru, ka arī jums tas ir ļoti svarīgs punkts. Un vēl daži jautājumi, pie kuriem jūs strādājat kopā ar jūri komiteju, un uh, kas arī attiecas uz to regulācijas un uh, caurskatāmības uh, režīmu. Mēs jau runājam par audita sektoru caurskatāmību, tāpat arī cīņa pret uh, līdzekļu atmaskāšanu un uh, uzņēmumu finanšu atskaitēm. Noslēgumā teikšu līdzīgi kā sākumā. Es jau te minēju tiesību aktus, kuriem vajadzētu novest pie tā, ka mēs izmantojam pozitīvā veidā savus finanšu līdzekļus, lai mūsu finanšu vide būtu caurskatāmāka un veselīgāka. Mums ir nepieciešams sakārtot šo finanšu tirgu, lai tas būtu šī paša finanšu tirgus interesēs eh, kalpot uzņēmumiem, ekonomikai, nevis lai šie finanšu iestādījumi pastāvētu vienkārši paši sevis dēļ. Par eh, ilgtermiņu investīcijām zaļā grāmata, to mēs esam publicējuši un jāsaka, esam saņēmuši ļoti daudz eh, atbilžu, esam darījuši publiski savus paredzētās darbības, tātad, ko mēs gribam darīt, mēs gribam tā proaktīvi darboties, lai nodrošināt izaugsmu šajā sektorā. Noslēgumā gribu teikt, ka viss šis darbs, protams, nav priekš, ne, priekš manis personīgi, ne priekš jums personīgi, bet ir nepieciešams panākt, lai teksti tiktu pieņemti pēc iespējas ātrāk, Tātad, kā es teicu, pieci gadu atpakaļ Lehman Brothers sabruka. Un Eiropas pilsoņi ir tieši tie, kas visvairāk cieši no šīs ekonomiskās, no finanšu, no sociālās krīzes, un tieši tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jādarbojas ļoti stingri un apņēmīgi, kā jau es teicu, jo mums ir nepieciešama skaidra un pareiza politiska atbilde un jāstājas pretī populismam. Paldies par jūsu uzmanību un esmu gatavs atbildēt jautājumiem. Okay, uh, colleagues, I have a list of... Kolēģi, redzu, ka 17 deputāti ir pieteikšies uzdot jautājumus. Domājams, ja jūs ievērosiet noteikumus, kā to ir noteikusi komiteja un koordinātori, tad uh, tiks dotas piecas minūtes uz jautājumu, kopumā aptuveni pusotra stunda. Šķiet, ka matemātika, matemātika arī viss sakrīt. Komisāra kungam ir laiks līdz pulksten pieciem. Sākumā vārds Žampola Gozēs no ETP. Lūdzu. Merci, madame la Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, jums ir taisnība norādīt, ka mēs nevaram būt pašapmierināti un uh, Mums vēl ir palikuši daži mēneši mūsu pašreizajā sasaukumā, ko strādāt, bet eh, godīgi ir jānorāda, ka daudz kas arī izdarīts. Jūs jau uzskaitījāt daudzus un dažādus tiesību aktus, eh, pie kuriem ir strādāts, kas ir, eh, kur darbs arī ir pabeigts. Un ir noticis konstruktīvs darbs ar padomu un Eiropas parlamentu, un, protams, arī komisijai ir bijusi sava loma. Jo mēs redzam, cik daudz ir izdarīts eh, no tā punkta, kur mēs sākām un kur šobrīd esam, un es domāju, ka ir jāatzīst, ka Eiropas Savienībai ir bijusi ļoti svarīga loma, lai risinātu šīs krīzes sekas, un, kā jau jūs arī teicāt, Tā ir laba atbilde arī tiem, kuri teikuši, ka Eiropa nav spējusi rēģēt un sniegt vajadzīgās atbildes. Viena lieta, ko jūs minējāt savā ievadu uzrunā, jautājums par eh, ASV un Eiropas Savienības banku sektoru. Mēs joprojām uh, saņemam informāciju, ka Eiropas eh, banku sektors ir vājāks nekā, Eiropa, nekā Amerikas uh, Uh, banku sektors. Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā, komisāra kungs? Paldies. Um, Jā, paldies. Jautājums tiešām būtisks. Bet jāatceras, kādas ir atšķirības starp mūsu banku sektoriem. Un te divi komentāri. Es vienmēr esmu teicis un atgādinājis, ka Eiropas banku sektors, kas ir ļoti tāds dažāds, finansē 75% no mūsu ekonomikas. ASV šis rādītājs ir tikai 25%. Tā tad atgādina, ka mēs izmantojam bāzels regulējumu attiecībā uz uh, kapitāla prasībām. Mums ir 1300 uh, bankas un um, ASV bāzels regulējums attiec tikai uz 30 bankām. Es uh, visu laiku raugos, kā notiek, kā attiecās šī situācija, nodrošinot vienādus spēles nosacījumus, jo jāraugās, kā šajā situācijā strādā bankas abos okeāna krastos. Eiropas banku sistēma ir ļoti uzlabojusies. Šobrīd pašu kapitāls ir virzījies uz augšu, progresējis un lielākajām Eiropas bankām labākās kvalitātes kapitāls ir apmēram 11%, un tas ir arī rādītājs, kas ir publicēts. Euh, kas ir virs uh, nepieciešamā minimuma, 400 miljonu virs nepieciešamā minimuma, kas tika noteikts pagājušajā gadā. Bet, kad mēs salīdzinām, Gozes kungs, šo, šīs prasības, procentuālā daļa ASV ir 13,5, Eiropā ir um, daudz lielāks. finanses virsrādītājs 3888 ASV, 34% izsvērums aktīviem Eiropas Savienībā, 32 ASV. Neskatoties uz to, ka šie skaitļi tuvojas, mums ir jāsaglabā uz, uz savu uzmanību, mums ir ļoti mazas bankas, mums ir lielas bankas, ne visas bankas ir vienādas, dažas ir transatlantiski rakstur, dažas ir vietējas, un tāpēc ECB veiktie testi ir arī tik svarīgi. Next. Uh... Paldies, ka pieturējāties pie uh, laika noteiktā. Pīters Saimana no SMD, lūdzu. Godāmais komisāra kungs, liels paldies par um, jūsu izteikumiem, jo īpaši par banku savienību. Mans jautājums attiecas uz uh, Vācijas pozīciju, proti, cik tālu, cik ilgi mēs uh, um, mocīsim nodokļu maksātājs, kad tad mēs beidzot uh, pabeigsim banku savienību. Protams, um, tiek ieteikti ļoti labi mehānismi banku likvidēšanai un restruktūrizācijai. Mums ir uh, vienotā noteikumu grāmata, tāpat arī mēs vēlamies uh, ieviest citus mehānismus, lai atjaunotu uh, banku sistēmu Eiropā. Taču Vācijas valdība uh, nevēlas to visu atbalstīt. Komisija ir nākusi klajā ar Eiropas centrālās bankas pilnveru palielināšanu, un, diemžēl, Vācija ir atklājusi, ka ir ļoti daudz dažādu iebildumu, kāpēc eh, centrālā banka nevarētu uzņemties tik lielu lomu. Vācija tagad tiek atstāta malā, un tieši tāpēc Vācija tagad eh, stājas pretī eh, visiem šiem mehānismiem. Jūs sakāt, ka neskatoties uz šo progresu, neskatoties uz vienoto noteikumu grāmatu, jūs mm, vēlētos tomēr ieviest šo priekšlikumu, vai tas nozīmē, ka jūs eh, nepiekrītat Vācijas viedoklim? Vai jūs eh, ņemsiet vērā Vācijas viedokli, vai mēs varēsim beidzot eh, nobalsot, vai arī liksim uh, nodokļu maksātājiem maksāt, ņemot vērā šo Vācijas blokādi? Komisārkungs? Pirmkārt, Banku Savienība Es to atgādinu vēlreiz un vēlreiz, ka mums kā bāze ir nepieciešams šis vienotais regulējums, single rule book. Un es jau savā ievadā teicu, ka mums ir nepieciešams šis vienotais regulējums pirms mēs izvēršam, realizējam banku savienību, jo ir nepieciešami uh, uzraudzības un normalizācijas noteikumi, kas ir vienādi visās Eiropas Savienības valstīs un kas tiek uh, Eh, tādā, nu, kā gluži federālā vienotā veidā tiek īstenoti, kur ir saikne starp sistēmiskiem riskiem un kur ļoti spēcīga saikne starp eh, valsts vadību un centrālajām bankām. Tātad šī vienotajā regulējumā ir uh, eh, noregulējumi, tiesiskais akts un arī noguldījuma garantija tiesība akts. Mēs jau runājam par diviem pīlāriem, par uh, Ja aussi... Par vienu no tiem jau nobalsoja pagājušā nedēļā parlaments un par to liels paldies. Esam saņēmuši kritiku, ļoti daudz kritikas attiecībā uz uh, uzraudzību. Un arī jūsu valstī šāda kritika ir tikus spausta. Un gal galā to mēs neinterpretējam kā bloķēšanu, jo Vācija pauž savu nostāju tātad par šo juridisko drošību un skaidrību, un jā, es to ļoti uzmanīgi uzklausu, jo mums ir nepieciešams juridiski tāds spēcīgs teksts. Otrais pīlārs, protams, arī ārkārtīgi svarīgs esam ierosinājuši, kā jūs zinat, ar šī Eiropas noregulējuma fonda palīdzību veidot tādu kapacitāti darboties eh, steidzamās situācijās un panākt efektīvu risinājumu. Un, godīgi sakot, neesmu dzirdējis, ka Vācijas valdība būtu paudusi savu pozīciju par šo tekstu. Ir zināms tāds iebildes, bāžas, kuras varētu varbūt kliedēt juridiskais dienests. Juridiskie dienesti konsultējas, padoms juridiskais dienests ir kompetents šajos jautājumos, un tā viedoklis ir ļoti svarīgs, un e, šī juridiskā bāze, 114. pants līgumā, un es nezinu, es domāju, ka risinājumu ir iespējams rast, un šajā otrajā etapā, tagad, kad mēs balstamies uz 114. panta, mums ir nepieciešams šo noregulējumu kapacitātu uzlabot. Tas ir nepieciešams. ja ESM kļūst par eh, nekļūst par svarīgāko instrumentu šobrīd, bet tad tas varētu kļūt nākotnē par svarīgāko šī noregulējuma inter, instrumentu. Blueprint dokumentā jau bija paredzēts, kā labāk darboties Eirozonā, kā izmantot šo instrumentu. Uh, mums ir nepieciešams kaut kāds darbs, tagad mēs vairāk nevaram gaidīt uz līguma izmaiņām, jo, piemēram, rītā arī var notikt kāda krīze un uh, pati uh, lietas būtība attiecībā uz šo noregulējumu ir tāda, ka bankas maksā par bankām un nevis uh, patērētājs un iedzīvotājs par to maksā. Un Eiropas parlamenta pozīcija šajā jautājumā būs ļoti svarīga. Yeah, Jāsaka gan, ka nu, ne visiem būs iespēja izteikties ilgāk. Alda grupa, lūdzu. E, komisāra kungs, liels paldies! Attiecībā uz Eiropas likvidēšanas fondu. Es nezinu, vai ir vajadzīgs jauns līgums vai nē, bet šeit ir runa par sekojošo. Likvidēšanas fondam vēl nav līdzekļu, būs vajadzīgi vēl vairāki gadi, līdz mēs varēsim nodrošināt vajadzīgo ieguldījumu no finanšu institūtiem. Tie varētu būt 50 līdz 70 miljardi eiro, lai mēs varētu nodrošināt lielu banku likvidēšanu. Eiropas centrālā banka eh, sestdien ir eh, nākusi klajā ar priekšlikumu eh, pa šo laiku izmantot ESM mehānismu, lai aizpildītu šo, šo trūkumu. Tātad uh, ar SEM varētu finansēt banku likvidēšanu. Ko jūs par to domājat? Šeit nav runa par finansēm, šeit ir runa par vēlēšanos nodrošināt, lai finanšu institūti varētu tikt uh, likvidēti. Mēs zinām, kas notiek Amerikā, tur tiek pārņemtas vairākas bankas, bet tajā pašā laikā um, dučiem finanšu institūtu tiek likvidēti. Eiropā mēs bankas tik vienkārši nelikvidējam. Vai jūs saskatāt Eiropā uh, šo gribu likvidēt bankas? Es pieļauju, ka ir ļoti grūti Vācijā tādas ilgi mm, uh, darbojošās bankas tā pēkšņi ņemt un likvidēt. Es arī saprotu, ka uh, arvien vairāk uh, darbību no klasiskā banku sektora tagad nokļūst tādā kā ēnu sektorā. Tajā skaitā te ir runa arī par kredītu jomu. Pašlaik 50% no kredītiem tiek ņemti tieši šādā ēnu sektorā. Ko jūs uh, par to domājat? Uh, Monsieur Klintz, euh, bien sûr, ça prendra du temps de doter euh, correctement Paldies, jā, tātad par šo rezolūcijas fondu. Ça prend encore plus de temps, si je puis dire. Hein? Donc, euh, je serais tenté de dire de manière très pratique. Tātad uz to visu jāraugās ļoti pragmatiski attiecībā uz šo noregulējumu jautājumu, jo Tātad, lai mēs varētu Eiropas fondu izmantot sadarbībā attiecībā arī uz transnacionālām bankām, tā tad radot šo fondu, tam fondam vajadzētu palielināties progresīvi, teiksim, gadu desmit laikā attīstīties, un pēc tam tas varētu atbilstoši darboties. Un šis eh, nodrošinājuma fonds jāatzīstās, eh, jā, jāsaprot, ir privāts, privāta struktūra, tas nebūtu tā kā valsts eh, fonds. Uh, Un es pats esmu ierosinājis to, ka šim uh, fondam ir jāspēj aizņemties un arī atmaksāt savus aizdevumus. Tātad iedomājieties dažādas risinājumus. Uh, te tika minēta viena ideja, tā ir interesanta, nesaku, tā ir vienīgā, bet es domāju, ka šim fondam ir jādod iespēja aizņemties tirgu līdzekļus, ja fondam tas ir nepieciešams. Otrām kārtām, jā, būs šī noregulējuma kapacitāte un Eiropas eh, Savienība varēs darboties Eirozonā ātri un kopīgi, nevis atsevišķi radot kaut kādus konfliktus un bez eh, tādas īsts eh, efektivitātes. Tātad ar šo noregulējumu direktīvu mēs dosim banku iestādēm iespējas risināt situāciju, bet šis risinājums būs uh, tāds paredzēts un kārt, sakārtots. Vienmēr ir labāk darboties preventīvi nekā pēc tam labot. Tātad prevencija ir daudz lētāka, ja nepieciešams labot tad ir labāk, ja šis labošanas mehānisms ir arī tāds sakārtots, nekā tas notiek improvizēt, kā mēs to esam redzējuši jau piecu gadu laikā, un tāpēc ierosinu šo noregulējumu tekstu, lai mēs sagatavojamies jau labošanai, šai noregulēšanai. Mani satrauc tās kustības, tās attīstības tendences, ko jūs minējāt, un tieši tāpēc mēs esam ķērušies pie banku sektora regulācijas tradicionālā izteiksmē, un, kā jau es eh, teicu, arī pagājušā nedēļā notika ļoti svarīgs balsojums arī attiecībā uz paralēlo banku darbību ir veikts labs darbs, un eh, šis darbs ir bijis pozitīvs. Paldies. Okay. Um, then I have uh, Mr. Uh, Kamal on behalf of the... Tālāk Kamal kungs no EKR lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī jums, komisāra kungs. Nu, ir pagājuši pieci gadi kopš Lehman Brothers um, tātad šīs katastrofas pirms, septembrī pirms pieciem gadiem, un ir divi um, jautājumi, kas jārisina. Tātad, ka nodokļu maksātāji neglābj bankas, ne tas neatkārtos, otrkārt, un jārunā par tiešo atbildību tiem, kas ir atbildīgi par šo bankrotu. Un treškārt grāmatvedības standarti un IFRS. Es, protams, saprotu, ko jūs teicāt par ba banku nozares reformām, bet tā ir jābūt vienai no prioritātēm. Un jā, tas rada bažas, ka atkal šis process ir aizkavējies. Mēs zinām, ka bankas lobē attiecīgās iestādes, bet es domāju, ka gan es, gan visi deputāti pārējie aicinātu jūs tomēr panākt progresu. Tomēr man ir kāds jautājums, gribēju jautāt par šo kavēšanos, bet, nu, vairāk runāšu par trešo punktu. Uh, Tātad investoru bažas, kas ir paustas par IFRS grāmatvedības standartiem. Es domāju, ka arī jūs noteikti zināsiet, ka apvienotajā karalistē banku standarti un uh, lielāko banku vadītāji ir apstiprinājuši, ka ir problēmas ar šo standartu, un arī parlamentā reizi vien ziņojumos ir panākt politiskā vienprātība visu deputātu vidū par šo pašu jautājumu. Un paturot prātā pārvaldību, kas ir jāpārskata, vai komisārs varētu apstiprināt, ka tiks izmeklēts arī citas bāžas un jautājums, vai IFRS atbilst uzņēmumu tiesībām Eiropā. Mēs zinām, ka a, apvienotajā karalistē juridiskais atzinums Bompas gadījumā saka, ka šīs divas lietas nav savietojums. Otrakārt, runāt par augstāku līmeni un konverģenci, vai tiešām būtu labi mēģināt savietot ASV grāmatvedības standarts, kur tiek runāts par informāciju, ar Eiropas standartiem, kas ir lielākā mērā saistīti ar pārvaldības aspektu. Tie ir tie svarīgākie jautājumi. Augstu, uh, tātad uh, liels paldies par atbildi, komisārkungs. Uh, Kamal. Kamal kungs, jūs runājat par vairākiem principiem. Varbūt es atkal atkārtošos, bet mēs uzklausām visas iesaistītās puses, arī bankas, un Eh, jāsaka, es negribu paļauties nevienam labingam. Uzklaus arī pilsoņus, un tāpēc man ir prieks, ka ar parlamentu palīdzību esam eh, izveidojuši ekspertu grupu, kas ir daudz līdzsvarotāka un kas arī ir varējis sniegt savu, varbūt citu skatījumu uz tiesību aktiem, pie kā mēs strādājam. Bet eh, šie trīs principi, jā, tos mēs izmantojam tātad uh, aizsargāt nodokļu maksātājs, jau arī iepriekš es teicis Klinca kungam. Mums ir instrumenti, un par tiem ir jābalso, par tiem ir nobalsots. Un varam risināt situāciju bez uh, tā, ka nodokļu maksātāja cieši. Visi šie teksti, par kuriem esam diskutējuši un par kuriem praktiski arī ir nobalsots un kuri šobrīd uh, ir sākuši darboties, uh, Tātad, ja mēs veicam tādu simulāciju ar 3-4 piemēriem, tad praktiski visi scenāriji, kāda, teiksim, notika pirms 3, 4, 5 gadiem, par kuriem ir maksājis nodot maksātājs, šobrīd tas vairs tā nenotiktu atbilstoši šim jauniem regulējumam. Tātad, kad 3, 4 izņēmumi iespējami, bet principā šis uh, noregulējuma uh, ietvars, ja visi šie instrumenti darbosies efektīvi, tātad ietekme būs pavisam cita. Jautājums arī par atbildību. Tieši to mēs arī daram ar šo direktīvu pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, un šī atbildība tiek paplašināta. Arī teksts par benchmarking uh, komisijā. Pie tā šobrīd, nopriet, nu, šobrīd notiek darbs, un arī pie krimināla sankcijām tiek strādāts, tā tad uh, arī to daži labs ir pelnījis un to vajadzētu mm, izmantot. Tātad mēs strādājam, lai radītu šo benchmark. Euh, euh, Mums ir nepieciešama metodoloģija, caurskatāmība, uh, caurskatāmība tiem rādītājiem, cipriem, kas tiek izmantot. Tā tad ir jābūt uh, kaut kādai atbildībai. Uh,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 Esmu komiārs, esmu darbojies visās eh, IASB sanāksmēs, un man liekas, mēs esam daudz laika veltījuši, varbūt pat pārāk daudz laika veltījuši, lai runātu par pārvaldību, ka šī pārvaldība ir jāizmanto. IASB ir eh, um, valde, un mēs esam izmanto, izveidojuši tādu kā uzraudzības eh, padomi, un pie tā arī esmu strādājis kā jūsu pārstāvis. Mēs uzlabojam uh, dialogu starp uh, šo padomi un IASB, tad starptautisko grāmatvedības standārts padomi, un varbūt, ka arī tur vairāk laika vēl vajadzētu veltīt, lai varētu runāt par tehnisko kvalitāti, kāda ir šiem atskaišu sniegšanas standartiem, bet ir vēl viens jautājums, vēl viena problēma. ir konflikts starp uh, mums un starp ASV viņu koncepciju par fair value, par patiesu vai godīgu vai tirgus vērtību. Tā tad, kā to definē? Es saprotu, ka ir, protams, jautājums par caurskatāmību, par konsekvenci, attiecībos grāmatvedības un uzskaits standartiem, bet ja mēs izmantojam fair value, šo patieso vai godīgo vērtību, kā amerikāņi to vēlas, tad mēs varētu nonākt pie daudz lielākas nestabilitātes un svārstībām ilgtermiņa finansēs. Tātad strādājam pie tā, lai risinātu šo jautājumu. Esam izma, iz, iz, izstrādājuši IFRS, tātad starptautiskos finanšu pārskatu standartu, zinām, kā ASV tos neizmanto. Kā jau es teicu, kad es biju IASB, valdē, tad jāsaka arī, nu, padomē mūsu, mūsu pacietība nevarēja būt bezgalīga. Un, manuprāt, ir žēl, ka daudzi, kas darbojas IASB, tad starptautisko grāmatvedību standartu padomē, kā ir nepieciešama konverģence. IASB tika izveidot, lai veidot, lai notiktu šī konverģence, bet tas, diemžēl, nav noticis. Un es ceru, ka it īpaši jaunais CFTC prezidents, ka viņš vēlēsies iet šajā virzienā. Paldies, Lambert kungs, lūdzu. Monsieur le commissaire, bonjour. Labdien, komisāra kungs, prieks jūs redzēt mūsu vidū, tas ir jāsaka diezgan bieži bijis pēdējā laikā. Pirmais komentārs, jūs teicāt par Eiropas centrālo banku, ka mēs eh, piemērojam Bāzeli 3, ka ASV un Eiropas rādītāji ļoti atšķirās. Bet, eh, ja mēs savā uzraudzībā eh, veiksim uzraudzību attiecībā uz tām, kas izmanto Bāzeli 3, tad varbūt mēs varētu tur iekasīt kaut kādu maksājumu par to, un tas arī savukārt varētu ienākt e CB uh, kasē. Bet, nu, ja mēs liekam jokus pie malas, Jūs runājat par pirmā līmeņa kapitāla Eiropas bankām, tas viss izskatās ļoti jaukas papīra, bet pastāv divi riski, kā jūs teicāt. Sistēmiskajām bankām patīk spēlēties ar riska izsvērumu. Un daudzi tā šķietamie uzlabojumi sliktas kvalitātes pirmiem līmenim, tas viss ir radies tāda manipulācija rezultātā. Un otrām kārtām ir arī tādi latenti zaudējumi Eiropas bankām. Un tā mēs nonākam pie aktīvu kvalitātes pārskatu un dilemmas, jo, ja mēs nopietni esam par aktīvu kvalitātes pārskatīšanu, tad redzēsim, ka situācija nebūtu nav tik rožaina, kā vēlētos. Mums būs nepieciešams privāts vai valsts atbalsts. Varam izlikties, protams, ka neko neredzam, bet tādā gadījumā atkal uzticamība būs uh, satricināta, jo mums ir bijuši divas uh, stresa testu epizodes, kas ir mm, devuši ne tik labus rezultātus. Tātad kā mēs varētu tik tālā no šīs dilemmas. Varbūt jūs varētu mums nedaudz skaidrāk pastāstīt, kāda ir situācija Eiropā. Ja ECB uzsāks integrēto uzraudzību, tā teikt, ar nepareizo kāju, tad viss šis sistēmas uzticamība kā tāda būs apšaubām. Jā, paldies. Es domāju, ka, mm, jā, runājot par jūsu jautājumu sevišķi otro pusi. Uh, jā, šis nostādījums ir pareizs. Pirmā daļa. Šajā priekšlikumā nav iekļauta amerikāņi. Nē, katram ir eh, jāveic pašam savs darbs. Bet attiecībā uz Ameriku ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu sistēmas būtu eh, tādas salīdzināmas, koherentas un ekvivalentas. Un tas ir juridiski ārkārtīgi svarīgi. Un tām vajadzētu būt savstarpēji savietojamām. Un šī savstarpējā savietojamība regulējušām sistēmām, nu, no manas puses tas ir priekšnosacījums, lai nonāktu pie jebkādas eh, piekļuvas tirgū šai transatlantiskajā režīmā, jo apusēji nevar pilnīgi sadarboties, ja nav regulējošās sistēmas savstarpēji arī izmantojams. Tātad kā būtu ar eh, ārvalstu bankām? Te es varu piekrist jūsu analīzē par pašreizējo dilēmu, kā ir ar mūsu Eiropas banku uh, stiprumu. Domāju, ka Eiropas centrālajai bankai veidzot savu jauno uzraudzības funkciju, kurai tā gatavojas ļoti nopietni, un es te gribētu pateikties Dragī kungam un tiem, kas bija Viļņā klāt, jo, protams, ir vairāk simt personu, kurām būs jāiztino šī uzraudzība. Tā tad ir nepieciešams skaidri saprast, kas būs jāregulē. Būs nepieciešams skatījums, iespējas eh, par pašu līdzekļiem, par to kvalitāti un par eh, aktīviem, kādi tie ir. Un es domāju, ka te mēs varam uzticēties ECB, ka tā ļoti nopietni un stingri veiks šo aktīvu pārskatu, kas eh, ir pilnīgi loģiski, pirms tiek uzsākt šī uzraudzība, ir nepieciešams redzēt, kādi riski būs. Uh, attiecībā uz šiem pašu līdzekļiem, pašu kapitālu. Ļoti labs jautājums, ko jūs arī uzdevāt par backstop. Un visi ministri, kas runāja, ļoti labi apzinās, ka ir nepieciešams uh, šis backstop, lai varētu nodrošināt to, ka visas konsolidācijas uh, prasības, kas notiks, kas radītos bankām, uh, šī pārskata rezultāti attiecībā uz aktīvu kvalitāti, tātad, kurai attiecīgi balss uh, gatavojas centrālā banka. Belder, on behalf of the... Belder, kungs, lūdzu. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Geachte eurocommissaris Barnier. Paldies. Um, komisāra kungam, paldies, ka viņš varēja ierasties. Um, banku savienībā ir kāda problemātiska lieta, proti jautājums, vai šīs valstis, kas ir visvairāk cietušas no krīzes, varēs atļauties rekapitalizēt eh, savas bankas. Daisalblums ir teicis, ka vēl nav zināms, cik liels kapitāls būs vajadzīgs. Protams, šo rēķinu vajadzētu arī godīgi sadalīt. Tāpēc mēs varētu uzdot šādu jautājumu. Uh, kādus politiskus pasākumus komisija, padome vai Eiropas centrālā bankā ir iecerējusi, lai nodrošinātu to, ka varēs noteikt, cik lielas tad ir šīs kapitāla prasības un vai varēs izmaksas godīgi sadalīt. Tāpat arī ir jādomā par ēnu banku sektoru. Uh, tas noteikti skars gan Eiropas centrālo banku, gan arī bankas visā Eiropas Savienībā. Protams, e, mums visiem arī ir jāzina, kad īsti sāks darboties Banku Savienība un kā izskatīsies jūsu rīcība. Belderkungs, paldies! Problēma ir tāda, ka visās šajās diskusijās Mēs gribētu, lai viss jau būtu vietā, kārtībā, uzreiz, viss kopā un viss pareizi darbotos. Jūs jau zinat, ka mm, demokrātijas process uh, prasa laiku, mums ir nepieciešams uh, nobalstot par tekstu, lai tas uh, sāktu darboties, ir nepieciešami tehniskie un finanšu līdzekļi, lai to visu nodrošinātu. Tā tad esam tādā nepārtrauktā procesā pat, ja ejam pēc iespējas ātrāk, kā jau Gozes kungs arī teica un atgādināja. Bet ir nepieciešams laiks un vēlreiz laiks, lai šis eh, noregulējuma fonds varētu darboties, lai būtu 50 līdz 60 miljārdi eiro tajā un tā tad, lai visas eh, bankas būtu arī labā stāvoklī. Bet, nu, visu pēc kārtas jādara. Tātad šis vienotais noregulējums, single rule book, un tiesiskais akts par eh, noregulējumu un depozītu garantijām. Tātad tas jau ir pirmais pīlārs. Šis uzraudzības ietvaros, pirmā pīlāra ietvaros uh, banku sektorā, ECB darbosies ļoti stingri un vienoti notiks uh, aktīvu pārskatīšana saistībā, uzsver saistībā ar Eiropas banku uh, iestādi, kur arī veiks stresa testus banku sektorā Eiropas Savienībā vienotie tirgū. Es domāju, ka nevajadzētu šeit spekulēt un domāt par summām, par banku vajadzībām Eirozonā attiecībā uz šo kapitalizāciju. Nevajadzētu jau iepriekš sākt dramatizēt visu. Ir bijuši daudz gadījumu arī pēdējo divu, trīs gadu laikā ar rekapitalizācijas fondu uh, Jā, var jau paredzēt, varbūt um, atbilstoši Bāzeli 3, kāda būs banku situācija. Ir bankas, kuras ir uh, veikušas šo restruktūrizāciju, tāpēc, kā es teicu, nevajadzētu šeit spekulēt par summām un kā to paredz backstop uh, scenārijs un kā arī Eiropas padomi norādījusi, ir nepieciešams paredzēt backstop iespēju nepieciešamības gadījumā. Un tāpēc arī tas viss ietverams tādā globālā stratēģijā zem viena jumteņa. Un varbūt, ja man atbildi gal galā nebūs pietiekami, gribu teikt. Tas, ko mēs darām, ir grūti, tas prasa laiku. Mēs tādā ļoti godīgā un caurskatāmā veidā veiksim šo regulējumu, bet tas būs grūti, bet jebkurā gadījumā tas būs labāk nekā iepriekšējā situācija, kad katrā valstī katrs bija savā ziņā. Uh, reizēm ar, teiksim, bez spējām, bez varēšanas atrisināt situāciju. Bija bankas, kas eh, parāda līdz citas, bet katrā ziņā mums ir tagad notiek tāda kā patiesa revolūcija Eiropas Savienības banku sektorā un arī īpaši Eirozonā. Un es domāju, ka situācija būs daudz labāka nekā katram palikt vienkārši pašam par sevi, kā jau tas eh, bija un ko mēs redzējām, kādas bija sistēmas, kas sekas. On behalf of the non-screen, Mr. Martin. Mārtiņa kungs, lūdzu. Jā, jo ilgāk esmu deputāts Eiropas parlamentā, jo vairāk mani uztrauc lobbyistu ietekme uz lēmumu pieņemšanas procesu. Mēs zinām, ka aptuveni 700 finanšu nozares pārstāvi šeit strādā Briselē ar 30 uh, miljonu eiro budžetu, un mēs esam uh, viņu mērķa auditorija un saprotam, ka arī uz komisiju šī, šāds spiediens tiek izdarīts. Tādēļ gribētu jums jautāt, vai esat gatavi arī tātad ieviest reģistru uh, lobija uzņēmumiem, reģistrāciju un uzraudzību? Tātad, lai būtu sistēma saistībā ar to, ar ko sazinās komisija, par ko tiek runāts un kāda tam ir rezultāti. Otrakārt, vai jūs plānojat arī pu Uh, publiskot lobija ietekmi un uh, tātad uz likuma pieņ lēmumu pieņemšanas procesu, jo es zinu, ka kolēģi atbalsta šādu procesu uzsākšanu parlamentā, bet domāju, to vajadzētu attiecināt arī uz komisiju. Priekšsēdētāji, nu, manuprāt, tas tīri brīvprātīgi tiek veikts parlamentā. Lūdzu, jautājums komisāram. Alors, euh, J'ai dit tout à l'heure avant. Es jau pirms jūs jautājumu, Mārtiņ kungs, teicu, ka es uzklausu visus, bet mani nevar ietekmēt, un nekāda lobby to nevar izdarīt. Viņi nevar uzlikt savu spiedienu, un šis reizēm, lobēšana reizēm ir ļoti pretproduktīva, to es arī publiski varu pateikt. Piemēram, attiecībā uz Mastercard, tur pret manu priekšlikumu bija vesela kampaņa attiecībā uz starpbanku komisijas eh, maksām. Mani ārkārtīgi šokēja šī milzīgā publicitātes kampaņa, kas notika. Bija tādi nepatiesi raksti žurnālos, presē, izmantojot pat manu fotografiju, teiksim, Mastercard finansētos eh, rakstos. Eh, nu, lūk, dažkārt, jāsaka, ir tādas inteliģentākas kampaņas nekā šī, ko es nu pat minēju. Bet, kā es teicu, mani ietekmēt nevar. Man nav problēmu atbildēt uz jebkuru jautājumu par kontaktiem, visām tikšanām, kas mums notiek ar tādu vai citādu grupu. Mēs, protams, veicam ļoti daudz konsultācijas ar banku grupām, tāpat arī apdrošinātājiem. Un mēs publicējam visā pilnībā visus šīs eh, šos protokols ar tiem, kur, kur mēs tiekamies. Šefkoģis kungs varbūt minēja šo jautājumu par caurskatāmību, bet kā es teicu, tas viss tiek publiskots un. Varbūt arī ir tas labums, ka neesmu bijis komisārs iepriekš attiecībā uz banku sektoru, bet, eh, kā es teicu, ne es, ne mans kabinets, mēs neesam ietekmējumi, un godīgi gribu teikt. Bankas bieži vien aizstāvot savas intereses, var uzdot tādus pamatotus un pat noderīgus jautājumus, tāpat arī, kā teiksim, arotbiedrības vai patērētājiem. Un bieži gadās, ka mums nāk kaut kāds, teiksim, skaidrojums no lobby vai no grupas, kuri saskars ar problēmu, un mēs šo problēmu neesam no savas puses redzējuši. Tātad, kad bankas, piemēram, ziņo par to, ka atstāv konkurences atšķirības, teiksim, attiecībā uz ASV, ja ASV, piemēram, ievieš kādu likumdošanu attiecībā uz ārvalstu bankām, tad jā, viņiem reizēm ir tādi argumentēti pareizi jautājumi vai problēmas. Un tāpēc ir jāuztur šī komunikācija ar banku sektoru, bet, kā es teicu, visām visumā, jo dažādāk ir viedokļi, jo labāk tad tos visus var ņemt vērā, līdzsvarot visas lietas, un mēs tāpat arī esam izmantojuši akadēmiskus spēks un atzinums, eh, veidojot visu šo tiesību aktu. No, Jā, negribēju nekādā veidā apšaubīt jūsu neatkarību, jo es augstu vērtēju, kā jūs vadāt savus ierēģņus komisijā. Un tādēļ jau ceru, ka šāda izvēle notiks saistībā ar reģistrāciju. Paldies! Kolas kundze no ETP. Paldies! Komisāra kungs, jūs jau pavisam skaidri pareizi arī norādījāt, izklāstot tās sasnieguma jomas, kur visi esam smagi strādājuši, lai panāktu ilgspējīgāku finanšu tirgu ar to pareizo uzraudzību Eiropā. Tomēr šķiet, ka Eiropas tiesa, nu, apstrīdēs visai lielu un svarīgu šī likum, likumdošanas projekta daļu, kas ir ārkārtas pilnvaras esma saistībā ar īstermiņa pārdošanu. Gribētu no jums uzzināt, gadījumā, ja nu Eiropas tiesa sekotu šim lēmumam, ko darīsiet, ko jūs darīsiet, jo ad hoc tik uzdeva jautājumu, vai tas ir lēmums, kas jāveic uz vienprātības pamata. Nu, šeit mēs runājam par ārkārtas situācijām, ārkārtas pilnvarām, un tur nevaram rēķināties ar vienbalsību. Tādēļ vai jūs plānojat nākt klajā ar alternatīvu likumdošanas projektu, lai um, tātad aizpildītu šo robu īstermiņa tirgu pārdošanā? Otrakārt, vai jūs varētu sniegt konkrētāku atbildi uz kolēģa Klinta uzdoto jautājumu par to, ko jūs domājat par nesen pirms dažām dienām izskanējušo priekšlikumu saistībā ar to, kā ārkārtas fonds varētu aizņemties no krīzes. Uh, šī rezolūcijas fonda. Lūdzu, komisija. Paldies, Klīnce kunga jautājums, uz kur jūs atsaucāties. Mēs nenācām klajā ar šo ideju, kā atceros, ka manis prezentētajā tekstā par noregulējumu es paredzēju hipotēzi, ka kaut kādā vidējā termiņā, teiksim, pēc desmit gadiem, šis noregulējuma fonds, ja tajā nav pietiekam daudz līdzekļu, uh, jo šie līdzekļi ienāks pakāpeniski, tad tas varētu aizņemties vai arī nu, griezties pie finanšu tirgus. Vai tas būtu kaut kāds Eiropas aizdevuma instruments? Un katrā ziņā tā ir interesanta ideja, es domāju. Tātad e, mehānisms, kuram būtu pašam savi līdzekļi un iespēja lemt, un ka tas varētu, vai teiksim, vai vēlētos, vai nevēlētos aizņemties, es domāju, ka nu, nu, tas ir tāds vispārējs interešu jautājums. Katrā ziņā man šī ideja likās interesanta un, protams, neviens vienīgais risinājums, lai noregulējuma fonds varētu iegūt savus līdzekļus, kuram, tas būs, e, kuram tie būs nepieciešami tālākā laika termiņā. Uh, un um, ģenerāla advokāta publicētais dokuments un tā secinājumi Vartmals Kols kundze, es saprotu, jā, un ir loģiski, ka Eiropas komisija, un ka tā ir jāgaida tiesas lēmums. Un tā būs vienīgā juridiskā vērtība, tātad tas būs tiesas lēmums, tas būs juridisks dokuments, kuru mums attiecīgi, kad tas tiks pieņemts, eh, būs jāņem spēkā, jāņem vērā, bet es un tāpat arī man juristi mēs gaidam, kāda būs, kāds būs šis lēmums attiecībā uz šo celingu īstermiņu pārdošanu. Un eh, ģenerāla advokāts arī ir teicis no atziņas, ka 114. pants varētu būt atbilstošs pamats Un attiecībā uz esmu vienīgās bažas, kas pastāv, tas ir attiecībā uz šo, šo celingu. Non, nos juristes, je dis, Komisijas juridiskais dienas arī šobrīd izskata secinājumus. Mums ir zināmas bāžas par šiem secinājumiem un pašu principu. Bet ir skaidrs, ka aģentūras kapacitāte rīkoties, lai tā būtu, tas paliek mūsu mērķis ārkārtas gadījumā, tātad, lai būtu šī kapacitāte darboties, kāds, protams, var arī gadīties dažādu aktivitāšu ietvaros, tātad pamata princips, kas mums ir jānodrošina un jāsasniedz, lai būtu kapacitāti darboties ārkārtas jautājumos šajā jautājumā un tāpat arī visos pārējos. Tātad tas ir tas, ko es šobrīd jums varu teikt ar pietiekam piesardzību, jo es pagaidām, pagaidām vēl nevaru komentēt ģenerāla advokāta mm, atzinumu. Nu? Not... Jā, protams, es apzinos, ka varbūt jūs nevarat uh, komentēt ģenerāla advokāta atzinumu. Tomēr, ja nu tiesa sakot un ietu šo ceļu, vai esat gatavi uzreiz nākt klajā ar jaunu likumdošanas projekta, projektu, lai aizpildītu šo robu. Jo, nu, ir būtiski noskaidrot, kam tad būs šīs ārkārtas pilnvaras. Jā, protams, ņemot vērā, jāņem vērā tas, ko tiesa vēl teiks savā lēmumā, savā lēmumā. Bet, principā, jā, jā, mēs rīkosimies ne. Tas, jā, tas būs nepieciešams. Jā, tas būs nepieciešams. Bet, protams, atbildi ir jā. Okay. Mr. Mr. Labi, Hokmārka kungs lūdzu ETP grupas vārdā. Thank you very much. Paldies. Paldies, komisāra kungs. Man būtu divi jautājumi. Pirmkārt. Risks, kāds mums pastāv, ja mums būs divi veidi noregulējums Eiropas Savienībā, tātad Eirozonas iekšēnē un ārpusē, un vai tas nerada. Ne tādu sadrumstalotības risku. Turklāt gribētu zināt, kā jūs vērtējat risku, ja mēs nākam klajā ar jaunu sistēmu un Eiropas Savienībā nododam noregulējumu šo uzdevumu citiem, bet Eiropas līmenī tam nepietiek finansējuma. Nu, un tādā gadījumā tātad risks patiesībā ir starp abiem šiem instrumentiem. Gribētu jautāt, vai esat domājuši par šādu iespēju, un tātad iespēju, ka mēs patiesībā radam jaunas problēmas, nevis tās risinām. Komisāra kungs, lūdzu. Gunār, j'ai eu une difficulté pour comprendre. Man jāsaka, bija nedaudz grūti saprast jūsu jautājumu otro daļu. Man vienmēr ir grūti saprast nevis tāpēc, ka jūs runājat angliski, bet tāpēc, ka jūs sakat, ka komisija var radīt riskus, nevis tos risināt. Nu, es nezinu, es tā sapratu. Varbūt eh, jūs varētu precizēt šo otro jautājumu daļu, lai es labāk saprastu. Tātad, kur, kur, kur būtu šie jaunie riski, kur, kur tie rastos? No, the... Ne, negribēju teikt, ka komisija radītu šo risku. Nē, komisija man tīri labi patīk, jūs, manuprāt, lieliski strādājat. Bet ko gribēju jautāt? ja mums ir likumdošana, kas uh, nosaka atbild, atbildību saistībā ar regulējumu Eiropas līmenī, bet nepietiek finansējumu šādam noregulējumam Eiropas līmenī. Tādā gadījumā pastāv risks, ka tie, kas grib uh, risināt šīs problēmas dalībvalstu līmenī, nu, tā kā nogrūšu atbildību uz citiem. Uh, Un te jāsaka, tas ir viens no cilvēces tādiem sliktākajiem ieradumiem, ka mēs vienmēr mēģinam kādam citam nodot atbildību. Un ir jārunā par šāda veida risku, tas ir jārisina. Jo, ja padomājam par finansējumu, kas būs pieejams gadījumā, ja šis noregulējuma fonds būs uh, plānotajā, piedāvātajā līmenī, nu ir jādomā, vai ar to pietiks vai tas būs pietiekams, lai nu, tiktu galā ar vēl vienu Lehman Brothers līdzīgu problēmu. Tā tad ir arī šāds, šāda labā griba un, un ar to saistītais risks. Jā, paldies, es labāk saprotu tagad eh, šo jūsu jautājumu. Es esmu iekšējā tirgus komisārs un kā visi likumdevēji arī Andrēs Švāps kurš ļoti aktīvi ir darbojies. Un viņš varētu arī pastāstīt par mūsu darbu labāk šajā finanšu tirgus elementā. Es arī cīnos par labāku, lielāku integrāciju, un es te nejokoju, tiešām ir nepieciešams viens regulējums un viens vienotais tirgus. Un tieši tāpēc, eh, Hokmār kungs, Es esmu iestājies par uzraudzību Eiropas Savienībā un arī par noregulējumu, lai būtu atvērts tām, durvis tām valstīm, kuras vēl nav Eirozonā, jo domāju, ka jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem attiecībā uz šo dubulto kultūru, kā jūs to saucat, kas var radīt problēmas noregulējumā. Gribu atgādināt arī, varbūt, lai labāk paskaidrotu, ka mums būs viena un tā pati bāze. Noregulējuma direktīva, kas atrodas uz jūsu galda, un uh, tā ir kopīga bāze. Tas ir šis vienotais regulējums, single workbook, uh, uh rulebook. Un te es nonāku pie jūsu jautājuma otrās daļas, Hokmārkungs. Pirms backstop iespējas būs paredzēts, un kā Vartmans Kols kundze teica, ka Rasmusen kunga ideja ir bijusi visām vismā interesanta, tātad pirms šīm backstop iespējām ir jāskatās, kas izrietēs no šī noregulējuma un no tā, ka nodokļu maksātāji vairs nebūs tā teikt pirmie, kam būs jāglābi. Jā, jūs minējāt šo noregulējumu kultūru, bet, kā es teicu, mums būs viena bāze, viena regulējošā bāze, uh, tiesiskā bāze, kas ir īstenojama pēc iespējas saskaņotākā veidā Eirozonā, bet, kā es teicu, tie būs, tas būs viens regulējums gan Eirozonā, gan ārpus tās, un tādā veidā, es domāju, mēs izvairīsimies no šīs dubultās kultūras, un domāju, ka mm, Hokmēr kungs būtu jāatcerās, ka pastāvēs risks, jo kādu laiku noregulējuma fondā nebūs pietiekami daudz līdzekļu, un tāpēc Mums ir jāizpēta visas iespējamās hipotēzes, scenāriji, kā jau es teicu, par to, kā šis fonds varētu gūt ārēju finansējumu, ja tas būs nepieciešams vidējā laika termiņā. Dominici, jā, Dominici, kungs. Signor komisārio, eh, stiamo andando verso la fine. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, Pavisam drīz beigsies eh, šis sasaukums parlamentā, un tāpēc mums ir jāpaskatās, ko mēs esam izdarījuši. Mani pozitīvi uh, pārsteidz jūsu darbs, bet ja mēs šo darbu sadalītu divās galvenajās nodaļās, proti finanšu pakalpojumu reformu un regulēšana no vienas puses un banku uh, Uh, nozara no otras puses, tad mēs varētu teikt, ka mēs esam priecīgāki par finanšu pakāpojumiem, ne, pakāpojumiem nekā par banku nozari. Kāds būtu jūsu viedoklis šajā jautājumā? Mm, ko jūs vēlējāties izdarīt, ko uh, jūs esat paveikuši, kā jūs vērtētu savu veikumu, vai tas būtu 60% vērtējums, 70%? Un eh, tāpat arī es gribētu zināt, eh, kā jūs vērtētu mērķus, eh, ko jūs nesat sasnieguši. Un šeit es domāju normatīvos aktus. Piemēram, vai jūs varētu mums sīkāk pastāstīt, iespējams nosaukt arī ciparus, par banku struktūru. E Un par to, kas izrietēja no līkenena ziņojuma. Tāpat arī es gribētu zināt, cik liela ietekme ir bijusi padomēji un lielām Eiropas valdībām, proti, kā šīs institūcijas ir iespaidošas jūsu darbu? Jā, paldies, Dominičī kungs. Ja mēs runājam par patērētājiem un pilsoņiem, tad viņi jāsaka, diemžēl, bieži vien pret, savus, pret savu gribu viņiem nācās eh, glābt banku sektoru daudzās valstīs pēdējo piecu gadu laikā. Viss, ko mēs darām, lai padarītu banku sektoru stiprāku, tātad veidojot šo noregulējumu, ka bankas pašas maksā par bankām, ka nepieciešama labāka vadība, pārvaldība, ka uh, banku sabrukšanas gadījumiem jābūt uh, limitētiem, ierobežotiem. Uh, Un nedrīkst būt tā, ka nodokļu maksātājiem par to viss ir jāmaksā. Tas viss skar pašus iedzīvotājus, pilsoņus. Tāpat arī, ja bankas un finanšu sektors turpina būt ārkārtīgi svārstīgs un uh, nestabils, tad, tad, tad, tad tas nedarbojas, tā nevar būt ir nepieciešama izaugsma un konkurētspēja, ir nepieciešams, lai, jā, notikt reformas katrā valstī, bet bāzi, jebkurā gadījumā, ir finanšu sistēmas stabilitāte. Visā šajā krīzes periodā kopš Lehman Brothers sabrukšanas esam redzējuši, ka finanšu krīze ir salauzusi pārstājas izaugsmē Eiropā. Tāpat mēs runājam par valstu parādiem, bet šobrīd, nu, ir tādas pozitīvas cerības, ir tīpaši pēc 29. Eh, jūnija lēmumiem 2012. gadā, ko pieņēma valstu vadītāji, jo radām stabilitāti, nu tādu lielāku mieru. Pretējā gadījumā ieguldītāji vispār neveikt nekādas darbības. Un tas viss, kā es teicu, ir nepieciešams priekšnosacījums tam, lai nodrošinātu stabilitāti. Un tieši tāpēc arī, dāmas un kungi, ir nepieciešams stabilizēt šo regulējošo ietvaru, jo finanšu tirgiem un uzņēmumiem un tāpat pensiju fondiem un apdrošinātājiem ir nepieciešams redzēt, lai būtu redzama šī uh, regulējošo stabilitāte. Es te neesmu izstrādājis sarakstu, bet es jau te minēju vairākus uh, uh tiesību aktus, kas ir uz jūsu galda, Dominičī kungs, un kas arī nodrošina šo labāko patērētājiem pilsoņu aizsardzību patērētāju tiesību aizsardzības pakotne, kā piemēram bāzes banku kodeks eh, par banku nodevām un tā tālāk. Prips tāpat tās, kas paredz patērētāju aizsardzību attiecībās finanšu produktiem, tāpat arī um, apdrošināšanas un starpnieku organizāciju jautājums. Tas viss, tas viss ir saistīts ar patērētāju aizsardzību un interešu ņemšanu vērā. Protams, es gribētu, lai līdz šī gada beigām mēs visus šos jautājumus pabeigtu un nobalsot par tiesību akti. Taisena Bafava EPP. Taisena EPP grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas eh, centrālā banka pārbaudīs eh, banku bilances, vairāki kolēģi jau par to runāja. Uh, Un eh, šeit es sev uzdot jautājumu, vai banku nozare zina, kas īsti notiek šajā jomā. Mēs redzam arī, kā maz plašsaziņas līdzekļi ir sākuši to reaģēt. Tāpēc eh, man šķiet, ka varbūt eh, būtu vērtīgi, ja Eiropas centrālā banka veiktu šīs stresa pārbaudes un Varbūt vajadzētu veikt arī izglītošanas kampaņu, kas būtu adresēta plašaņas līdzekļiem. Savādāk mēs varēsim saskarties ar nepatīkamiem pārsteigumiem, un cilvēkiem tiks teikts, ka uh, krīze tagad ir sasniegusi dziļāko punktu. Cilvēki baidās no krīzes, varbūt mēs varētu jau tagad sākt informēšanas kampaņu. Uh, labākā informēšana ļaus būt uh, spēcīgākiem. Un, protams, ir jāsaprot, ka uh, kļūdas uh, būs, jo nepietiks, ka bankām tiks piemēroti šādi striktāki noteikumi. Nākamais. Uh, varbūt es palēdu garām jau atbildu šo jautājumu, bet kad jūs varēsiet sniegt struktūrāls priekšlikums attiecībā uz bankām? Protams, ir šis līkanin ziņojums, bet Ir arī vairākas dalībvalstis, kas neseko līdzi šiem notikumiem. Vismaz manā valstī ir radusies tāda iespēja ir radusies, ša, radies šāds iespējas. Mēs redzam, ka iekšējais tirgus kļūst arvien sadrumstalotāks, un mums tāpēc būtu jādomā par banku struktūras uzlabošanu. Treškārt, iespējams, tagad ir pāragri izdarīt eh, kādu vērtējumu, galu galā mēs vēl varam darboties astoņus mēnešus, taču uh, Jūs jau minējāt, ka uh, ir sagatavota neliela brošūra un būtu ļoti labi arī par to vairāk pastāstīt. Bet uh, es uh, redzu, ka pagājušā nedēļas nogalē piecus gadus pēc Lehman Brothers bankrota uh, plašsaziņas līdzekļi mm, raksta. Un īstenībā nav nemaz skaidrs, kas īsti ir noticis, kādi likumi ir uh, pieņemti uh, Noteikti, ka nekas tam līdzīgs vairs nevarētu atkārtoties, bet, diemžēl, par šiem likumiem nekas nav stāstīts. Mm, īstenībā plašiņas līdzekļi ir šo situāciju atainojuši pavisam savādāk. Mm, šķiet, ka cilvēki, lasot eh, šos laikrakstus, mm, var domāt, ka nekas nav izdarīts un uh, Eh, ka bankas nemaz nav nostiprinātas, ka situācija būs vēl smagāka nekā iepriekš. Tieši tāpēc mums vajadzētu vēstīt cilvēkiem par to, kas jau ir paveikts. Man taisen, eh, Paldies, saistot pirmo jautājumu ar trešo, jo te ir eh, runa par komunikāciju, par saziņu. Jā, es domāju, ka jautājums par šo kvalitātes pārskatīšanu un stresa testi, kas ir paredzēti 2014. gadā, ņemot vērā arī iepriekšējo pieredzi un uzlabojot šo darbu. Es domāju, ka tas ir kā tāda globāla stratēģija. Es jūs uzklausīju un es, manuprāt, tieši to arī teicu ministriem mūsu sanāksmē sestdien no rīta. Um, banku pārvaldītājiem. Jā, protams, ka mēs pievērsīsim uzmanību komunikācijai un tam, kā šis aktīvu kvalitātes pārskats uh, tiks veikts un kāda tam būs ietekme. Un tāpat arī paralēli veiktajiem stresa testiem. Tātad šī stratēģija tiks uh, īstenot ļoti nopietni, stingri. Uh, un notiks komunikācija, lai izvairītos no jebkādām spekulācijām par rezultātiem. Un ministri un institūcijas, kas strādā pie šī pārskata, pie stresa testiem, viņi veiks arī strateģisku komunikācijas darbu, un es domāju, ka es arī neesmu vienīgais taisens kundze, kurš zina, ka mēs strādājam pie šī darba, ka komisija veiks savu kom komunikācijas darbu, lai nodrošinātu, ka viss ir labi saprasts un izprasts. Par eh, banku pārstruktūrēšanu. Es jau arī savā ievadā teicu, eh, ka novembrī eh, komisija nāks klajā ar priekšlikumu šai sakarībā. Tā būs tā pati darba komanda, kas strādās pie šī jautājuma. Man ir ārkārtīgi kompetenti darbinieki, kas, darba, kas strādā tirgus ģenerāldirektorātā un kas ir veikuši jau tādu ļoti dziļu darbu. Un visu vasaru viņi strādājuši pie banku uzraudzības un pie banku savienības. Tā tad notiek paralēls darbs arī pie banku restruktūrēšanas. Es zinu, ka Beļģija šobrīd strādā nacionālā līmenī, tāpat arī Francijai savus projekts un arī Vācijai ģenerāldošās darbs notiek, un uh, tātad Francijas, Beļģijas uh, Vācijas darbs droši vien būs diezgan tāds tūs pēc savu saturu. Bet katrā ziņā, manuprāt, prioritāte mums ir visiem horizontāliem tiesību aktiem, kas attiec uz kapitalizāciju, uz pārvaldību, uzraudzību un uh, noregulējumu. Tātad viss, kas bankas reģi, interesē attiecībā uz visām šīm 8000 Eiropas banku. Un tas ir galvenais un atslēgas nosacījums stabilitātei un patērētāja aizsardzības eh, drošumam un lai tiktu aizsargāti nodokļu maksātāji. Vai to pietiks? Nē. Tāda ir mana atbilde. Nē. Esmu pārliecināts, ka būs jāiet tālāk. Nodalot risku pārvaldību, īpaši attiecībā uz uh, Eh, trading, vērtspapīru tirzniecību un dažādiem eh, market making pasākumiem, kuriem ir jābūt skaidrākiem. Mums pie tā viss ir jāstrādā. Un nāks arī komisija klajā ar priekšlikumiem atbilstošajā jomā. Es strādāju pie tā, lai nodrošinātu, ka valsts nacionālajie tiesību akti būtu daudz tuvāki. Taisens kundze, jūs runājāt par komunikāciju. Nekad neesmu prasījis žurnālistiem vai neesmu paudzis nekādu mazāko pašapmierinātību. Uh, Esmu visu laiku bijis apņēmības pilns darboties, rīkoties kopš 2010. gada un Eiropas pilsoņi. Tādi kā jūs un es, mums ir uh, jādod viņiem kaut kāda atskaita, ko viņi redz no mūsu darba. Lielākā daļa likumu, kas ir pieņemti, kuriem ir veltīts tik daudz darba, dienu un nakšu, Par tiem labākā gadījumā tiek nobalsots, tātad, ko redz pilsonis. Bet bieži vien šie likumi vēl joprojām nav stājušies spēkā, trīs ap pusgadi ir pagājuši, bet tāpat laikā mēs esam daudz strādājuši, ātri strādājuši, un ASV ir tas pats. Jo dažkārt mēs uh, izvērtējam to, kā notiek darbs uh, uh ASV. Arī viņiem ir savas institūcijas un savas sarežģītības. Vai mēs varētu strādāt ātrāk? Nedomāju. Demokrātija prasa laiku, bet cilvēkiem tas ir jāskaidro un jāsaka arī taisnība. Nevar stāstīt kaut kādas pasaciņas, ka jā, tas viss prasa laiku, bet šis ir tāds kā atslēgas gads, jo mm, ļoti daudzi fundamentāli svarīgi tiesību akti eh, stājas spēkā 2013. un 2014. gadā, un tas ārkārtīgi daudz mainīs finanšu sektoram, banku sektoram attiecībā uz kapitalizāciju, uz uzraucību, kā jau es esmu daudz kārt teicis. Uh, tāpat arī attiecībā uz kredītreitinga aģentūrām. Tas ļoti daudz mainīs 2014. Eh, gadā attiecībā uz dervēto aptasināto produktu pārvaldību. Es saprotu, ka tas viss ir sarežģīti un ka cilvēki bieži vien ir nepacietīgi, ka viņi grib izmaiņas ikdienas dzīvē, bet, kā es teicu, ir nepieciešams skaidrot un informēt objektīvā veidā. Jāliek uzsvars uz tām lietām, kas cilvēkiem ir vislabāk saprotams ikdienas dzīvē. Un Dominičī kungs jautājums par eh, banku darbības eh, kodeksu, par kapitāla riskiem un tā tālāk. Tās ir tēmas, kas ir daudz eh, konkrētākas un ar kurām labi var demonstrēt to darbu, ko mēs esam labi veikuši. Prērs kundze no SND grupas. Uh, Muito obrigada por estar, por estar entre nós. Paldies. Paldies, ka varējāt ierasties pie mums šajā pēcpusdienā. Un sākumā es gribētu jūs apsveikt par jūsu ambiciozitāti, par to, ka esat arī pietiekami stūrgālīgs, lai uh, panāktu, ka iecerētājs tiek izpildīts. Es ceru, ka jūs saprotat, ka tāpat kā agrāk arī nākotnē jūs varat paļauties uz parlamentātu balstu. Uh, Tagad eh, par Banku Savienību. Jautājums, kas attiecas uz metodiku. Tekstā par vienoto uh, uh, sanācijas un noregulējumu mehānismu uh, tiek uh, minēts, ka tiks pieņemta, tiks pieņemts padomas variants, vismaz uh, Daži varianti no šī padomas varianta tiks iekļauti uh, vienotajā uh, noregulējuma mehānismā. Trialogā starp parlamentu komisiju un padomi uh, tika runāts par 8% Quando a resolução passa para o nível iekļaušanu bail-in, un ja noregulējums notiek kopienas līmenī, tad ir eh, jānodrošina konverģence starp eh, visām interesētajām pusēm. Un iespējams, ka šeit ir runa par backstop, par kopienas atbalsta mehānismu. Parlaments šķiet eh, varētu piekrist pārējām institūcijām šajā jautājumā. Tagad par padomi. Padomē ir jānodrošina uh, pilnvaru sadalīšana. Uh, šeit nedrīkstētu būt tā, ka komisija dara to pašu, ko šīs institūcijas padome. Un ja padome meklē mm, zināmas zināšanas vai prasmes noregulēšanā, vai tas nozīmē, ka tā vērsīsies pie komisijas vai arī pie nacionālajām iestādēm? Protams, ir jānodrošina, lai šī padome varētu veikt tai pienākošās funkcijas. Nākamais noguldījuma aizsardzība. Mm, uzskatu, ka šie normatīvie akti varētu aizsargāt noguldītājus, bet Mani uztrauc tas, ka depozītu garantēju sistēmas um, daļēji rādā bankām problēmas. Šķiet, ka šeit mēs piemirstām par institucionālajām um, noguldījuma aizsardzības schēmām, kas vēl ar vienu pastāv dažās dalībvalstīs. Iespējams, ka mēs varētu vēl uzlabot šo normatīvu aktu, jo likumdošanas procesā turpinās. Jā, paldies, Prārs kundze, par šiem eh, komentāriem par darbu, ko mēs veicam visi kopā. Jā, par eh, šajā eh, banku noregulējumu tekstā esmu iekļāvis arī tekstu, ko ir pieņēmusi ministru padome savā kopējā politiskajā nostājā pēc garas darba nakts attiecībā uz eh, noregulējumu direktīvu. Ferērs kundze, es to saku, tikai tādu tehnisku, juridisku iemeslu dēļ, bet diskusija joprojām ir atvērta. Tas neizslēdz tālāku demokrātisku darbu, kas arī šobrīd noris, gan arī padomē, gan parlamentā par Eiropas noregulējumu sistēmu. Tātad tehniski un juridiski man tas ir jāatzīmē un jāpasaka, bet, kā es teicu, tas nekādā veidā nebeidz šīs diskusijas. Par backstop, par atbalstu mehānismu esmu ierosinājis, un man liekas, tas atbilst visu arī parlamenta vēlmēm, ka ir nepieciešams, nu, zināms, tāds backstop atbalsta mehānisms privāts, jo te ir runa par banku uh, noregulējumu fondu, kas pa, pagaidām pa, pakāpeniski tiks veidots, un ir nepieciešams arī uh, publisks valsts atbalsta mehānisms, kas šobrīd strādā, izmantojot savus iekšējos lēmumus. Tātad uh, to es varu pateikt par to, kādā veidā esam paredzējuši eventuāli izmantot uh, šos atbalsta mehānismus backstop, bet man liekas, ka tas ir nu tāds kā pēdējais uh, atbalsta līdzeklis ārkārtas gadījumos, jo visu labāka regulācija paredz to, ka bankām jābūt labāk kapitalizētām, regulētām, uzraudzītām, un tad nevajadzētu vairs būt banku bankrotu gadījumiem. Bet, ja tas tomēr notiek kaut kādu konjunktūras iemeslu dēļ, tad ir nepieciešams izmantot šo noregulējumu mehānismu, kas vispirms uh, paredz uh, akcionāru un kreditoru glābšanas mehānismu, bail-in, un pēc tam ir backstop atbalsta mehānisms, uh, kur var izmantot, kā es jau minēju, bet mēķis ir darīt visu, kas jādara, lai izvairītos no tā, ka ir nepieciešams uh, atbalsta mehānisms backstop. Par šo jautājumu ministri ar kā tik daudz diskutēja, un tas ir gluži dabīgi. Daudzi ministri pauda bāžas, šaubas par lomu, ko es piedāvāju, ierosināju komisijai. Daži teica, ka komisija nav šāda regulējoša iestāde. Protams, komisija šādas ambīcijas neuzņemās. Jo valstīm, valstīm ir jāturpina spēlēt savu lomu, to nevar uzņemties komisija, bet, eh, protams, ar jauno regulu, kur ierosinājis arī Almuņas kungs, lai pārskatītu valstu lomu banku jautājumos. Jā, nu mēs nevaram šeit veikt visu regulējumu, bet mēs esam institūcija, kas varbūt tā teikt nospīdīs podziņu. Uh, Mums jāskatās, kuras un kādas institūcijas varētu rīkoties ātri, un, godīgi sakot, es domāju, ka šis varbūt ir labākais no, nu, nu, tā, teiksim, sliktiem risinājumiem, ka komisija to varētu darīt, un ministriem vienmēr esmu teicis, ja jums ir kādas citas idejas, tad eh, lieciet tās galdā, un mēs tās objektīvi izskatīsim. Tātad par komisiju te ir runa. Komisija tikai, kā saka, nospauž podziņu, nospiež podziņu, un tad sāks eh, iedarbojas šis noregulējuma plāns, kas tika izstrādāts attiecībā uz katru banku, jo katrai bankai vispirmām kārtām ir jābūt savam noregulējuma bankam, tātad ja šim noregulējumam jānotiek, tad Eiropas centrālā banka zvana tā teikt trauksmi, uh, noregulējuma valde organizējas, paredz šo noregulējumu, prasa, lai komisija spiež spodziņas, un pēc tam tālāk tā ir noregulējuma valde, kur attiecīgi uh, veids uh, darbu atbilstošajā valstī. Bet tas viss arī vēl var teikt, teikt mainīties, eh, sakojot diskusijām, kādas vēl notiks ar jums un arī ministru padomē. Par pēdējo punktu, par eh, noguldītājiem, noguldītāju aizsardzību. Šis ir ārkārtīgi delikāts, sarežģīts jautājums, par to jārunā uzmanīgi. Mēs jau zinām, kāds, kāda ir Kiprā pieredze, kur arī notika komunikācijas eh, kļūda un radīja ārkārtīgi liels emocijas, ko es pilnīgi varu saprast. Uh, attiecībā uz šim, šo 100 tūkstošu garantēto depozītu aizsardzību. Tā tad ir jāņem vērā noguldītāja intereses, jāveic vēl trialogu darbs tālāk un ir nepieciešams efektīva, ir nepieciešama efektīva tāda ātra noguldītāja aizsardzības sistēma. Pagaidām padomu vēl nav viens prāts par šo sistēmu un jautājumu, bet TGS līmenim ir jābūt efektīvam. Uh, um, mums ir vēl tikai 20 minūtes palikušas, un četri cilvēki vēl vēlas uzdot jautājumus. Uh, vispirms došu vārdu Fabricio kungam, EPP grupā. Paldies priekšādātāji, paldies arī komisāram par to, ka viņš varēja ierasties, un arī par eh, viņa pirmajiem komentāriem. Jūs iezīmējāt eh, ceļu karti finanšu tirgu uzraudzībai un reformai, un arī droša klimata nodrošināšanā investoriem. Tā lai pilsoņi justos drošībā tad, kad viņi nogulda bankās naudu. Protams, šie pēdējie trīs gadi jums ir bijuši sarežģīti, Iespējams, ka to varētu salīdzināt ar uh, to, ka jūs būtu, teiksim, jūrlietu komisārs un jūs stātos savā amatā dienu pēc Titanika nogrimšanas. Jūs teicāt, ka mums vēl ir daudz darāmā, ka neesam vēl visu izdarījuši, bet es gribētu uzdot jums pāris jautājumu. Domāju, ka mums vajadzētu detalizētāk apskatīt sekojušas punktus, ko jūs pieminējāt uh, tā garām ejot. Uh, banku sektora pielāgošanās ekonomiskajai situācijai. Ko jūs, komisāra kungs, domājat par diferenciāciju um, fiskālā ziņā vai arī par lielu kredīti institūciju defiskalizāciju? Te ir runa par ieņēmumiem no reāla ekonomikas, nevis no pēļņas, kas tiek gūta no finanšu darījumu veikšanas finanšu sektorā. Jūs to pieminējāt eh, savā uzrunā. Ja banku nozare varētu finansēt reāli ekonomikas prasības, reāli palīdzot MVU, tad tas varētu stabilizēt finanšu tirgus. Un, protams, tas eh, ļautu arī atrisināt eh, fiskālo krīzi, ekonomikas krīzi, kas patiešām kropļo mūsu ekonomiku. Paldies par jūsu uh, vērtējumu par to, ko mēs esam veikuši pēdējo trīs pusgadu laikā. Ir skaidrs, ka uh, Eiropas vilciens nogāja no sliedēm. Tāda finanšu krīze, kas sākās ASV, bankas bija vājas daudzās Eiropas Savienības valstīs, pastāvēja saiknes starp bankām un valsts parādiem, pārāk liela bija šie valsts parādi. Nebija labas pārvaldības Eirozonā, neskatoties uz Žaka uh, Delora rekomendācijām, kuras tika pieņemts pirms desmit gadiem, to es ļoti precīzi atceros. Tātad šis vilciens nogāja no sliedēm un jāatzīst, ka tas nenotika Eiropas uh, banku pārvaldītāja, Eiropas centrālās bankas dēļ, ne labo ne kreiso spēku dēļ. Es domāju, ka mēs esam veikuši atbilstošus pasākums, lai tas vairāk nenotiktu lai šīs sliedes tagad būtu paralēlas, kas ir eh, labāk, lai vilciens varētu eh, iet tā, tad ir labi, ja sliedes ir paralēli nekā kaut kā savādāk. Là, le train est en train de redémarrer de manière. Un visu šo pasākumu rezultātā ir tāds zināms miers atgriezies, tāpēc esmu arī aicinājis būt ļoti uzmanīgiem un apņēmīgiem un iet līdz galam, jo, lai saglabātu iedzīvotāju uzticību, kas, manuprāt, ir svarīgākais, kas ir svarīgākais arī ieguldītājiem un tirgiem, ir jādara tas, ko mēs sakam, mēs darām, un jārāda, ka tas funkcionē. Tas vēl šobrīd nav nodrošināts, katra valsts uh, cenšas tik galā ar saviem parādiem. Mm, Alerēns ir centies tur veikt daudz, lai notiktu tāda konverģence. Uh, Mēs strādājām pie finanšu tirgus eh, regulējuma bāzes, un šobrīd, jā, izvērtē investīcijas, mēs nedrīkstam uh, izaugsmi atstāt malā. Mums ir nepieciešama arī rūpniecības politika, ļoti daudz lietas, kas ir mainījušās un mainās. Ir jāveido tālāk attīstība un izaugsme Eiropā kopumā, un es domāju, ka mēs to arī šobrīd darām. Vous évoquez une autre idée dans votre question, euh, Monsieur Bertot, qui est. Bertot, kungs, jūs jau euh, jūs izteicāt šo defiskalizācijas euh, ideju. Tātad par eh, līdzekļiem, kas nāk no uzņēmumiem un kas nāk no finanšu tirgiem, jā, es te zināms elements var saprast, bet jāatzīst, ka pašreizējā tiesiskajā uh, Eh, situācijā visi fiskalitātes elementi piedarās valstī. Mans eh, kolēģis Šemets kungs strādā pie šiem jautājumiem ļoti drosmīgi. Jo jā, eh, Eiropas Savienībā pastāv 28 dažādi nodokļu noteikšanas pamati. Un Šemets kungs ir ķēries pie ļoti drosmīga darba, lai pieņemsim, lai uh, saskaņotu PVN, bet tur ir nepieciešama vienprātība. Un varbūt, ka dažkārt ir jāpāriet uh, pāri šim uh, vienprātības principam, varbūt tas ir jāliek malā, un varbūt dažkārt ar pastiprināto sadarbību mēs varam darboties un panākt lietas ātrāk, uh, vienotā tirgu un arī Eirozonā. Bet pagaidām, ko mēs varam darīt, ko daram, ir īpaši attiecībā uz MVU. Mēs ar Tajānīgu kungu sadarbojamies vairākos sektoros un mēs mēģinam izdarīt tādu diferenciāciju attiecībā uz MVU, runājot par uh, caurskatāmību tāpat arī attiecībā uz eh, piesardzīgu uzraudzību un kredītu izsniegšanu maziem vidējiem uzņēmiem, tātad tur ir nepieciešams sistemātisks un horizontāls darbs, lai dotu iespēju atkal tam, ka finansējums virzās uz MVU un, kā es teicu, nepieciešams diferenciēt MVU piekļuvu finansējumam banku sektoru ietvaros, liekot uzsvaru arī uz uh, uh, biržu tirgiem. Ir nepieciešama tāda kā birža, Eiropas Savienības birža maziem vidējiem uzņēmumiem. Tāpat arī par ilgtermiņa investīcijām tur notiek darbs, un es um, domāju, ka ir nepieciešama Eiropas uh, uzkrājuma produkti, krāja produkti. Tātad mēs esam šo vilcienu uzlikuši uz sliedēm, tam tagad vajadzētu iet pareizā vajadzīgā virzienā, un varbūt, ka vajadzētu veidot tādu Eiropas garantiju projektu, uh, produktu. Izveidot tādu kā Eiropas krāja kontu, ko varētu izmantot, lai finansētu MVU. Uh, Mums ir vēl atlikuši trīs uh, jautātāji. Vispirms uh, Sančes Presēdo sociāldemokrāta grupa. Paldies, priekšādātāji! Es arī varu pozitīvi vērtēt eh, pasākumu pakotnī, ko komisija ir izstrādājusi. Tāpat arī man patīk komisijas attieksme attiecībās finanšu reformu. Tagad es vēlētos likt uzsvaru uz dažiem punktiem, kur, manuprāt, mēs varētu vēl paveikt vairāk. Dažas lietas ir atliktas un dažas ir mazliet aizmirstas. Eh, nekustamo īpašumu kredīti. Uh, Eh, mans ziņojums ir tagad pabeigts pirmajā lasījumā. Eh, vēl nav atrisināti daži tehniski jautājumi attiecībā uz direktīvas īstenošanu. Es zinu, ka komisija cenšas ar mums sadarboties tā, lai mēs varētu pabeigt šo darbu pirmajā lasījumā. Būtu ļoti žēl, ja mēs varētu vienoties par saturu, bet nevarētu vienoties par dažiem patiešām tehniskiem aspektiem. Vai jums ir kādi ieteikumi, eh, vai jūs domājat, ka mēs varēsim atrisināt šo Eh, jautājumu. Tagad par nekustamo īpašumu eh, direktīvu un par atbildīgu aizdošanu. Komisija ir sagatavojusi ziņojumu par privātajiem parādiem. Šīs jautājums noteikti ir jāpatur prātā, un komisijā nedrīkstētu to aizmirst. Te nav runa tikai par aizdošanu patērētājiem, te vajadzētu domāt arī par aizdevumiem uzņēmumiem. Noslēgumā struktūrālie jautājumi. Arī šīs jautājums vēl nav atrasināts. Mēs gaidām, ka rudenī mēs saņemsim vairāk informācijas. Ir vajadzīgas dažādas struktūra reformas, bet uh, vispārējā banku sistēma, diemžēl, nedarbojas vēl pietiekami labi. Sančes Presēdo kungs. Mani iepriecināja parlamenta balsojums, un es par to pateicos, par pirmo ietvars, Eiropas ietvaru uh, regulējumu iekšējiem tirgum un uh, hipotekāriem kredītiem. Un šajā tekstā jāsaka, ir veikt ļoti daudz uzlabojumu. Jūs ka, uh, ļoti labi norādījāt, ka Ir vēl viena lieta. Pastāv nesaskaņa šobrīd vēl starp padomu un parlamentu par šīs starpiestāžu vienāšanās īstenošanu. Ir nepieciešams vēl skaidrojošais dokuments, to prasa parlaments. Es saprotu parlamentu pozīciju, bet arī padomē ir nu, jāvirzās uz priekšu un ir jārod kaut, kāds, kaut kāda vienprātība. Jūs priekšstādātā Šāron Bols kundze personīgi ir tikusies ar eh, Lietuvas finanšu ministru, kas vada ministru padomu šobrīd, un es viņu pazīstu, un viņš arī man ir pats teicis, es ar viņu runājis, un viņš vēl piekdien un sestdien mm, par šiem jautājumiem mēs, mēs diskutējām. Tā tad ir svarīgi vienoties par šo svarīgo, principāli svarīgo jautājumu parlamentam. Ir jārod risinājums. Mēs nevaram bloķēt šī eh, hipotekāro kredītu direktīvas tekstu, tāpēc, kā es teicu, vienošanās ir jārod esmu arī Lietuvas prezidentūras rīcībā, lai varētu palīdzēt rast vienošanos starp padomi un parlamentu. Šajā direktīvā, hipotekāru kredītu direktīvā, ir elementi, ko jūs vēlaties, lai nodrošinātu šo atbildību, iepriekšēju atbildību. Un Tur ir ierosināts, lai tādā vispārīgā veidā finanšu produktu patērētājs būtu aizsargātāks un labāk informētāks par riskiem, ko viņš uzņems. Tātad, lai tādā vispārējā veidā tas būtu nodrošināts. Jo ir jābrīdina par riskiem, ko uzņems patērētājs, to es minēju arī savā ievadu uzrunā, un mēs virzamies uz šo ideju nodrošināt jau tādu iepriekšēju atbildību un brīdināšanu par šiem hipotekāriem kredītiem. Eh, Paldies, priekšstādātājs kundze. Komisāra kungs, jūs eh, pirms eh, nedēļas nācāt klajā ar komisijas priekšlimu attiecībā uz monetāro fondu regulāciju Tas ir ārkārtīgi svarīgi finanšu sektoram. Un jāsaka, sektors ir tā, nu, neskaidri reaģējis, dalītas jūtas, un tas man nepārsteidz. Kā tas ietekmēs šo komisijas iniciatīvu? Komisāra kungs, es gribētu dzirdēt jūs komentārus par to, kā ierosinātās izmaiņas iet daudz tālāk nekā esošais regulējums attiecībā uz OPCVM, jo, kā jūs zinat, tur šobrīd netrūkst eh, regulējuma, un regulēts, regulācija, jāsaka, tur ir diezgan veiksmīga. Runājot par procentu likmēm, kas ir ļoti zemas, šobrīd monetārais eh, fonds Tam ir grūti. nodrošināt līdzekļus un, ja mēs šobrīd uh, padarīsim noteikums ļoti stingrus, tad tas tam var būt ļoti tāda graujoša ietekme. Jūs esat noteikuši 3% šo likmi, un tā ir radījusi īpaši liels bažas, tāpēc es gribētu zināt, ko jūs domājat par šo kritiku, kas nāk no sektora, attiecībā uz jūsu priekšlikumu, un vai jūs būtu gatavs tādā vispārējā veidā pārskatīt šo situāciju, kā no vienas puses, lai regulētu sektoru, kurš ir ļoti trausls pašreizējā ekonomiskā kontekstā, un te, domāju, arī būtu nepieciešams rast kaut kādu līdzsvaru. Lulings kundze. Es gribētu pateikt tikai vēl pāris vārdus San Sančes Presedo kungam, jo neatbildēju viņa pēdējo jautājumu. Es atvainojos un pēc tam atbildēšu jums. Es strādāju pie šīs reformas banku sektorā un cenšos nodarī, nodalīt risku pārvaldīšanu kad bankas uh, veic investīcijas ar spekulatīviem riskiem vai arī tradicionālā veidā, tātad veic uh, aizdevums uh, uzņēmumiem vai klientiem. Un ir nepieciešams ņemt vērā arī banku sektora dažādību, diversitāti. Tātad, kad notiek krīze banku sektorā, tad tas, teiksim, notiek vai nu investīciju bankām, piemēram, Lehman Brothers vai mazām bankām, uh, ir ļoti dažādi, atšķirīgi gadījumi scenāriji iespējami, un es domāju, ka uz visu jāraugās objektīvi un jānodrošina, lai mēs respektētu, atzītu šo dažādību, kas pastāv, kas arī ir liels ieguvums Eiropas Savienības bankām. Fakts, ka tās ir dažādas. Jo mums pastāv ļoti daudz, arī apmēram 4000 kooperatīvas eh, bankas, tātad šī dažādība ir liela. Tālāk, Lulīngas kundze, jūs jautājums. finanšu stabilitātes uh, valde, arī pasaules līmenī, tā ieteica aizliegt alternatīvos fondus. Un īpaši tos sinau fondus, uh, tā tad tā, tur bija rakstīts un lemts. Jusko ir uh, nākus klajā ar četrām rekomendācijām attiecībā uz manis publicēto priekšlikumu Es neesmu aizliedzis, eh, ierosinājis aizliegt šos fondus, un tas ir divi iemesli pēc. Pirmkārt, es domāju, ka mēs varam panākt stabilitātu un drošību ar citiem līdzekļiem, nevis ar aizliekšanu. Nepieciešama caurskatāmība, laba pārvaldība, eh, sektora spēks, ir nepieciešami šie 3%, ko jūs arī minējāt, Lulings kundze. Tātad nevis aizliekšana. Un otrām kārtām šie fondi uh, rada tādu lielu ekonomisko uh, aktivitāti Luksemburgā, tāpat arī īrijā. Un mums ir jāsaprot, kādas varētu būt ekonomiskās sekas tam, ko mēs ierosinam. Tā tad attiecībā uz šiem konstants vērtības fondiem. Un šobrīd notiek diskusijas jūsu parlamentā un ministru padomē. Tātad ir runa par specifiskiem noteikumiem šāda veida fondiem, lai radītu tādu drošības pilvenu. Ja šie drošības pilveni jau būtu pastāvējuši, tad tās problēmas, kas ir notikušas paralēlajā bantu sektorā attiecībā uz slikti kapitalizētiem fondiem, tad šie fondi, tā saka, ja tā situācija būtu savādāk, šie fondi būtu spējuši stāties pretīgi krīzei. Šie fondi šobrīd ir tūkstošiem miljārdu vērti, un es domāju, ka mums ir jādarbojas, un es uh, arī savā paziņojumā es, esmu nācis klāt ar idejām par šādu operatīvu darbību attiecībā uz šiem konstantās vērtības uh, fondiem, ka tos ir jāsaglabā un jākonsolidē. Un varbūt, ka daži uzskata, ka šie pasākumi ir pārāk tādi brutāli, citi domā, ka nepietiekam brutāli. Domāju, ka esam izvēlējušies uh, vidusceļu, kas varētu būt vispiemērotākais un kas garantē nepieciešamo caurskatāmību. Un uh, beigās uh, Ramon Tramosas kungs. Un paldies priekšsēdētāji. Pēdējais jautājums par banku vienoto noregulējumu. Vairākas valdības nevēlas atbalstīt vienoto noregulēšanas mehānismu, proti nevēlas dot tam pietiekamas pilnvaras, lai varētu restruktūrēt visas Eiropas bankas. Vai ir iespējams pārskatīt šo lēmumu bez izmaiņām līgumā? Varbūt jūs varētu to labāk argumentēt. Žālman euh, Tremozā, man réponse ir oui. Man atbild ir jā. Es domāju, ka atbilstoši arī mūsu juridiskajam dienestam, kurš uh, konsultējās ar padomus juridisko dienestu un arī Eiropas centrālās bankas juridisko dienestu, ka ir iespējams izveidot Eiropas Savienības fondu un Eiropas Savienības noregulējumu mehānismu Eirozonā, balstoties uz līguma 114. pantu. Un es domāju, ka Mēs to visu esam diskutējuši ar visām valstu valdībām un ka tiks atzīts, ka tas ir atbilstoši juridiskais pamats. Teikšu to pašu, ko teicu jau pašā sākumā. Vai tas nozīmē, ka, ka, ka mēs to visu nevaram uzlabot, šo ideālu? Mēs noteikti varam padarīt šo noregulējumu mehānismu. Varam nodrošināt tā darbību jau stipri ātri, Mums ir jāparedz jau iespējama uh, reakcija uh, nepieciešams banku likvidācijas vai noregulējuma gadījumā. Attiecīgi, kad lēmums pieņem Eiropas līmenī banku noregulējuma attiecīgās iestādes. Mēs nedrīkstam vairāk, tā teikt, likt maksāt uh, nodokļu maksātāju, bet nepieciešama koordinēta darbība šī noregulējums mehānismu ietvaros. Ja līgums tiek mainīts, kā jau es arī uzskatu, kāds galvā būtu nepieciešams attiecībā uz eirozonas funkcionēšanu, tad jā, iespējams, vajadzēs paredzēt pasākumus, lai uzlabotu šo noregulējumu mehānismu. To es varu teikt arī jau tagad, ka OECM pastāv, pastāv starpvaldību līmenī, tātad pastāv vienprātīgs balsošanas sistēma, lai tā varētu izveidot Eiropas noregulējumu iestādi. Ir jāmācās no tās pieredzes, kāda mums bija. Dažādas steidzamas situācijas bija Nacionālo valstu valdības iestādes, kuras nebija paraduši nākt kopā un lemt kopā. Tātad jāatbild ir jā uz jūsu jautājumu pilnīgi noteikti un jā arī attiecībā uz ideja, ka šai sistēmai ir jādarbojas 2014. gadā, ja mēs visu to gribēsim, un es arī ticu jūsu kapacitātei nonākt pie laba kompromisa teksta. Un es domāju, ka līguma uzlabošana arī tikai dod savus priekšrocības. Lielas paldies, komisāra kungs. Kolēģi, Man ir radies tāds iespējas pēc šīs viedokļa apmaiņas, ka gan komisārs, gan arī deputāti uzskata, ka mēs veicam savu darbu, un pēc Leimana krīzes mēs esam paveikuši vajadzīgās izmaiņas, mēs esam nodrošinājuši, lai banku sistēma kļūtu drošāka. Uh, Tāpat arī no jūsu jautājumiem es sapratu, ka pašām dalībvalstīm vajadzētu savus pienākumus uztvert nopietni un tos pildīt. Tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, lai dalībvalstis īsteno mūsu pieņemtos normatīvos aktus. Es vienmēr saku, ka eh, tad, kad mēs pieņemam normatīvu aktu, man bieži vien plašsaziņas līdzekļi jautāja, kad tad tas nāks spēkā, un tur ir teikts 2014. gads vai 2015. gads, un tad es vienmēr atbildu, ka tas ir laiks, kad šie normatīvi akti ir jāizteno, bet nav nekāda iemesla, kāpēc tos nevarētu īstenot ātrāk. Lielas paldies, komisāra kungs, par uh, jūsu paustajiem viedokļiem. Uzskatu, ka mūsu viedokļa apmaiņa bija pietiešām noderīga. La réunion, la réunion continue Oui, jusqu'à 6h30. Ah oui. Okay, I'm going to make a start because I see that we have our... Uzskat, ka mums ir jāsāk darbs. Redzu, ka zālē ir referents un arī ānu mm, referenti, nu vismaz tie svarīgākie, nu tie, kas ir nolēmuši ierasties uz debatēm. Nākamais punkts ir um, apdrošināšana par dabas vai cilvēku izraisītām katastrofām. Uh, Eh, referents ir Terhokungs. Došu viņam vārdu pirmajai viedokļa apmaiņai un pēc tam došu vārdu arī ēnu referentiem. Kiitoksia, rouva puhemies. Paldies. Priekšsēdētājs kundze. Godājumie kolēģi. Man ir liels prieks, ka varu sākt debates par šo ērkšķaino jautājumu parlamentam ir pienākums garantēt uh, mūsu pilsoņu labklājību un mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Šī ziņojuma mērķis ir nodrošināt līdzsvaru starp šiem jautājumiem. Alalla voisivat tuottaa kansalaisille lisäarvoa. Jautājums ir šāds. Ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai nodrošinātu pievienoto vērtību šajā jomā mūsu pilsoņiem? Apdrošināšanai ir vajadzīgi īpaši pielāgoti produkti, kas ņem vērā vietējos apstākļus. Paturot to visprātā, vietējais ietvers varētu būt labāks nekā Eiropas Savienība šādu problēmu risināšanai. Taču tā varbūt arī nemaz nav. Eiropas komisija ir apgalvojusi, ka uh, vienota pieeja šajā jautājumā nebūtu tā labākā. Mums ir jāuzklausa dažādi ieteikumi un cerams, ka Eiropas Savienība vismaz nodrošinās zināmu informācijas apmaiņu arī tas rada dažādus izaicinājumus. Ir ļoti daudz eh, dažādu um, negadījumu, dažādu īpašu starpgadījumu, un pat vissīkākos ir ļoti grūti regulēt. Esmu, uh, eh, lab, es labprāt uzklausītu politisko grupu viedokļus un arī idejas. Paldies tagad Langina kungam vārds tāds parties grupas vārdā. Paldies! Uzskatu, ka mums vajadzētu intensīvāk eh, paskatīties uz detaļām. Komisija ar savu zaļo grāmatu ir eh, izdarījusi pirmo mēģinājumu nodrošināt, lai apdrošināšanā nodrošinātu uh, lielāku izpratni par risku, ko rāda dabas katastrofas un arī cilvēku izraisītas katastrofas. Protams, Šīs mēģinājums, šīs pirmais priekšakums nevar būt vienāds visās dalību valstīs. Zaudējumi, ko izraisa šādas katastrofas, rada risku dalību valstīm, un no tā izriet arī finansiālais risks. Tieši tāpēc arī ir vajadzīga apdrošināšanas sistēma dalību valstīs. Vācijā. Äh, das hat nämlich zum Ergebnis gehabt, dass die Um, pētījumi norādījis dažādiem rezultātiem, proti, ka uh, plūdi, kas uh, notika Vācijā, uh, izraisīja atšķirīgus riskus dažādās jomās. Uzņēmumi īpaši necieta, tāpēc, ka tie bija uh, apdrošināšies, tie bija nodrošināšies šādiem gadījumiem, kamēr māsēmniecības to nebija darījušas. Uh, Un dažkārt eh, ir bijušas pat eh, aizliegtas pilsoņu iniciatīvas, kas eh, vēlējās veidot aizsprostus. Ja mēs runājam par Eiropas pieeju, tad es domāju, ka mums vajadzētu pievērst uzmanību uh, pilsoņu iniciatīvām, nevajadzētu tās ierobežot. Ar pašiniciatīvām var panākt daudz vairāk nekā ar pilnīgu valsts profilaksi. Uh, Un tā būtu mana ideja, vērtējot šo zaļo grāmatu. Nevajadzētu veikt tādus pasākumus, kur uh, beigās mēs neņemam vērā pilsoņu pašu atbildību. Es šeit gribētu pieminēt eh, Dekendorfas eh, ciemu pie Donavas. Viena trešā daļā no mājasēmniecībām bija ieviesusi tādus elementārus risku nodrošināšanas pasākums no plūdiem, un divas trešdaļas to nebija darījušas. Bet valsts īstenībā šeit neko nevarētu darīt. Tātad no vienas puses šeit ir tāda šaura robeža starp pašaizsardzību un tādu vispārēju Eiropas aizsardzību, kas nodrošinātu minimālo apdrošināšanu, minimālo a, obligātu apdrošināšanu. Tas būtu tāds svarīgākais punkts, kas uh, Eh, man liekas būtisks. Zaļā grāmata arī norāda uz to, eh, kāda ir situācija atsevišķās valstīs. Mm, protams, Dānijā un Lietuvā var mm, rasties vislielākie zaudējumi, mm, ko izraisa vētras. Protams, zemestrīču ziņā Grieķija un Itālija varētu ciest visvairāk, vairāk Eh, plūdi, tie varētu vairāk skart Austriju, Rumāniju, Poliju un Čehijas republiku. Nu, ja paskatās, teiksim, uz eh, elektrības izraitām, izraisītām katastrofām, tad šie riski sadalās savādāk. Katru reizi vajadzētu ņemt vērā šīs īpatnības. Tieši šāds ir eh, šis jautājums, kādā veidā mēs to varēsim panākt vai būtu jāņem vērā arī vīdes izraisīti um, negadījumi, tāpat arī obligāta apdrošināšana ātomu um, negadījumiem. Protams, jādomā arī par naftas un gāzes uzņēmumiem un to obligātu apdrošināšanu, piemēram, Meksikas līča katastrofas. Un, uh, tāpat arī cilvēku izraisītas katastrofas un zaudējuma regulējums. Šeit noteikti varētu uh, atsaukties arī uz apdrošināšanas eh, direktīvu. Uzskatu, ka ja mēs eh, um, piesim šim tematam tā, kā mēs to vēlējāmies darīt, tad noteikti vajadzētu ņemt vērā šo atšķirīgo mentalitāti, atšķirīgo atšķirīgos faktorus, kādā veidā mēs varam vērtēt šo tematu. Uzskatu, ka mums vajadzētu šo zaļo grāmatu, kas ir eh, pirmais posms ceļā uz balto grāmatu, vērtēt eh, tā, lai neaizmirstu šos manis pieminētos svarīgākos aspektus. Paldies! Baldīnī kungs, SND grupas vārdā lūdzu. Evo, hvala, ja ću... Paldies! izmantošu šo iespēju, runāšu horvātu valodā. Paldies jums, priekšsādātājs kundze. Un jāsaka augsta vērtējuma to, ka tūkojums ir pieejams arī horvātu valodā. Šķiet, ka viss rit tīri tehniski. Viss ir kārtībā. Labi. Priekšsēdētājs kundze kolēģi. Gribētu norādīt, ka šis, šī komisijas izstrādātā zaļā grāmata ir labs izējas punkts šim ziņojumam. Zaļajā grāmatā ir izklāstīta esošā situācija un piedāvāti risinājumi, lai varētu uzlabot esošo situāciju Eiropā saistībā ar apdrošināšanu pret dabas katastrofām. Mūsuprāt, patērētājiem ir jāsniedz nepieciešamā informācija, lai patērētājs varētu izdarīt informētu izvēli. Zaļajā grāmatā savukārt uzsvars ir likts arī uz šo elementu, un, manuprāt, to vajadzētu īpaši uzsvērt un pie tā strādāt. Tas, mums ir jautā, tas ir jautājums, kas mums ir jāpārunā, ir jārunā par obligātu apdrošināšanu, un arī citām idejām saistībā ar šādu apdrošināšanas pakalpojumu apkopošanu un valdības valsts iestāžu iesaistīšanos šajā darbā. Mūsuprāt, tas nāks par labu gan valstīm, gan patērētājiem, gan arī uzņēmējiem. Un, manuprāt, svarīgi ir panākt nepieciešamo līdzsvaru kas ņem vērā visas šīs iesaistītās puses, un, ja līdzsvaru neizdosies panākt, tad nepanāksim arī progresu. Paldies! Thank you very much! Paldies! Jā, lieliski, tiešām tulk strādā ļoti labi, un arī tulkojums horvātu valodā ļoti labi darbojas. Tovald kungs lūdzu no Aldes. Paldies priekšsēdētāji! Sākumā gribētu pateikties komisijai par zaļo grāmatu un referentam par, saviem, par sākotnējiem komentāriem. Dabas vai, vai cilvēka izraisītas katastrofas, diemžēl, rada problēmas gan Eiropas Savienībā, gan arī pasaulē. Komisija savā grāmatā norāda, ka šāda veida katastrofu skaits pieaug, diemžēl, un, balstoties uz zinātniskiem pieņēmumiem, šķiet, ka pieaugs arī ar globālo sasilšanu saistītas problēmas, tādēļ varbūt būtu jāstrādā pie problēmas cēloņa, nevis jārunā tikai par apdrošināšanu. Bet jebkurā gadījumā ir jārunā par plašu pasākumu loku, tajā skaitā arī apdrošināšanu kā instrumentu. Komisija nāca klājā ar zaļo grāmatu aprīlī, un šovasar pieredzējām visai tādus uh, katastrofālus uh, plūdus centrāla Eiropā, kas īpaši ietekmēja Vāciju, Čehiju un Austriju. Uh, Dažus mēnešus pēc uh, plūdiem apceļoju Magdeburgu un redzu, redzēju, cik ļoti milzīga bija šī ietekme un ka tā bija pat, uh, tātad tā, šīs sekas bija šausmīgākas nekā šie slavenie plūdi 1630. gadā. Neskatoties to visu, nu, domāju, jā, ir pienācis īstais brīdis īpaši pievērsties šim jautājumam. Un uh, gan referents, gan arī es nākam no valsts, uh, kuru aizvien lielākā mērā ietekmē uh, laikapstākļi, ļoti skarbas ziemas, jo īpaši pirms diviem gadiem, un tagad redzam, ka arī vasarās ir plūdi un tādas temperatūras svārstības novērojams. Ziņojumā ir uzsvērts, ka cilvēki pastāvīgi par zemu novērtē risku un tādēļ kļūst par cietušajiem. Nu, tas nozīmē, ka varbūt esam pārlieku optimistiski un varbūt reizēm vajadzētu nedaudz pievērsties pesimismam. Šādi kritiska laikapstākļi, ekstrēma laikapstākļi, nu, tad, kad tos tā nosaucam, arī tādējādi mēs varbūt nenovērtējam pietiekami un nepietiekami aprakstām uh, šos laikapstākļus kā tādus, kas cilvēkiem, no kuriem būtu jāpiesargās. Un tas sarežģīja arī jautājums saistībā ar apdrošināšanu. Jautājums par obligātu apdrošināšanu. Arī par to tiek runāts šajā dokumentā. Jāsaka, man nav vēl bijis iespējas izskatīt šo dokumentu. Es nezinu, kā darbojas visas dalībvalsts un sistēmas dalībvalstīs, bet jā, nu, tas man liek uzdot ļoti daudz interesantu jautājumus. Vai Grieķiem vajadzētu palīdzēt finansiāli ar atbalstu vāciešiem saistībā ar plūdiem El Elbā, un, nu, šo jautājumu gribētu dzirdēt Vācijas atbildi. Lai arī ir, protams, loģiski apkopot atbalsta finansējumu, tomēr arī nu, nacionālā līmenī ir jārīkojas, jāplāno. Un mēs zinām, ka tā tad nacionālā līmenī reizēm šīs problēmas tiek tikai sāsinātas. Cilvēki būvē mājas riska zonās, ap, un mēģina apgrū, apgrūtināt tos procesus, kas tātad nodrošinātu uh, upju drošību, jo šāda aizsarga damba iespējams varētu pazemināt īpašumu vērtību. Tādēļ, ja konkrētas privātpersonas māju īpašnieki cīnās pret šādiem aizsardzības pasākumiem, tad tā, un tā rezultātē tiek paaugstināts izmaksas saistībā ar glābšanu jau krīzes situācijā, nu kurš tad ir atbildīgs, jo uh, daļa no sabiedrības vispār nevēlas iesaistīties šādā obligātā apdrošināšanas schēmā. Turklāt, uh, nu, kā jau minēja mans piemērs, Grieķija palīdz Vācijai, nu, varbūt tad jārunā par apdrošināšanas sistēmu Eiropas līmenī, ne tikai dalībvalstu līmenī. Šī ir, protams, pirmā viedokļa apmaiņa par šo priekšlikumu, šobrīd detalizētāk nerunāšu. Jau tagad varbūt pietiekami esmu ar provokācijām nācis klajā. Tādēļ, jā, ar nepacietību gaidīšu mana Somijas kolēģa atbildi, un noteikti varbūt arī pēc sanāksmes varam somu valodā pievērsties šī jautājuma skatīšanai. Paldies! Paldies, jā, reizēm provokācijas nodara, tās palīdz uh, uzsākt diskusijas, bet nu Gīgold kungs no zaļajiem. Jā, nu, bieži vien uh, mani pārsteidz tas, ko Somi uzskata par provokāciju, bet jebkurā gadījumā. Uh, lai izbraucētu vācieši, šķiet, ka ir nepieciešams nedaudz tālāk pat iet. Jebkurā gadījumā sākumā gribētu teikt, ka ir prieks dzirdēt horvātu valodu šajā zālē. Sveicam jūs mūsu vidū, ar nepacietību gaidu mūsu tālāko sadarbību, bet par dokumentu būtību runājot, jāsaka, neesam vēl nonākuši grupā pie kopējas nostājas. Tomēr man jāsaka, ka man ir visai tādas uh, pamatīgas bažas par šo priekšlikumu arī Werner Langen kungs jau iepriekš minēja, ka šajā jautājumā mums ir problēmas ar um, tādu morālu raksturu apdraudējumu un risku. Un ar šīm morālajām problēmām jāsat, jāsastopas tādēļ, ka ja ir nepietiekams ap, apdrošinājums vai nav apdrošināšanas kā tādas, šādos gadījumos politiskā sabiedrība parasti, nu, tad izglābt tos, kas neapmaksā apdrošināšanu. Vācijā šādas situācijas ir regulāri, jo, ja mēs runājam par uh, lielām nacionāla līmeņa dabas katastrofām, tad, nu, tie ir tādi līdzjūtības pilni mirkļi, kad visi viens otram jūt līdzi un ir grūti neglābt šīs, šos cilvēkus. Bet, ja notiek glābšana, nu, tad nav nekādu stimulu pirmkārt apdrošināt īpašumu, un otrkārt, tas pats, ko teica Langena kungs, rūpēties par nepieciešamajām izmaiņām, pārmaiņām. Un mēs runājam par tādiem visai kritiskiem, tādiem ekstrēmiem risinājumiem, kā piemēram obligāta apdrošināšana, kas mums ļautu izvairīties no šādām glābšanas situācijām. Vai otra galējība var teikt, nu, mūsu valstī visi stāv vienoti, kopā, uh, un mēs negribam tā tad izslēgt no mūsu vidus cilvēkus, kas nu jau tūkstošiem gadu tātad dzīvo tādās teritorijās, kas jau tūkstošiem gadu ir bijušas apdraudētas, apdrošināšana visai dārgs pasākums, tādēļ nepieciešams nodrošināt solid, solidaritāti, vai nu subsidējot apdrošināšanas modeļus, vai arī pieprasot, lai apdrošinātāji varētu uh, piedāvāt tādu salīdzinoši godīgu uh, prēmiju, uh, un tad šīs izmaksas tiktu dalītas ar pārējiem, kas dzīvo citviet. Vai arī ir jāpieņem šāda glābšana valsts, valsts vadīta glābšana, lai politiķi varētu svarīgajos brīžos parādīties televīzijas kamerās. Nu, nebūs viegli rast risinājumu, un jāsaka, es neesmu pilnībā pārliecināts, ka mums ir nepieciešama šāda viena vienota pieeja Eiropā šiem problēmu jautājumam. Tiešām neesmu par to pārliecināts. Tādēļ es labprāt uzklausītu komisijas viedokli. Uh, Un gribētu zināt, cik lielā mērā jūsuprāt ir vajadzīgs un nepieciešams, tīri domājot par subsidiaritātes principu, vai ir nepieciešams šeit vienots risinājums visai Eiropai. Vēlreiz neesmu pārliecināts. Un jāsaka, būs visai grūti rast šādu līdzsvarot risinājumu. Kas attiecas uz ziņojumu, līdzīgi kā to minēja arī referents, tad šeit ir arī tāda praktiskāka rakstura risinājuma, kam ir novērojama tāda visai pamatot pievienotā vērtība. Uh, izpēte, labās prakses apmaiņa šajā jomā. Ir jā, varam runāt arī par koordinētu pārobežu risku pārvaldību. Ir svarīgi, lai nebūtu šādi morāla rakstura apsvērumi, salīdzinot uh, vairākas dalībvalsts. Tātad vienā valstī tiek, um, vienā valstī cilvēki glābi savus iedzīvotājus, un tad nākamajā valstī uh, um, iedzīvotāji cieši vēl smagāk, nu, varētu būt tā Reinas gadījumā, Vācija, Nīderlanda, bet es domāju, ka ir arī citi piemēri. Manuprāt, Eiropai ir jāiesaistās um, arī gadījumos, ja tiek runāts par konkurenci un konkurences aspektu. Ja dažās valstīs ir obligātā apdrošināšana un tiek pienācīgi apdrošināti kodolreaktori, tad šie riski tiek internalizēti, bet pārējās valsts to nedara, un ja galu galā mums ir pieauguši enerģijas tirgus, nu tad jārunā par problēmām ar konkurenci. Un galu galā tie, tur jārunā varbūt par cilvēku izraisītu katastrofu, nevis dabas katastrofu, un šādos gadījumos vajadzētu Eiropas dimensiju. Tādēļ, manuprāt, mūsu darbā, ko vadīs Žanpola Besē, mans kolēģis, kas šodien nevar piedalīties mūsu sanāksmē. Nu, es domāju, ka mums ļoti rūpīgi ir jāpadomā par to, vai tiešām vajadzētu šādu vienu vienotu risinājumu visiem. Un kas notiek ar subsidiaritātes pamatu šādam vienotam risinājumam. Ceru saņemt skaidrāku arī skaidrojumu no komisijas par to, kas jādara Eiropas līmenī. Un uh, vai varbūt ir vajadzīga šāda diferencēta pieeja attiecībā uz to, cik solidāri vēlamies rīkoties. Un tad, nu, jādzird pamatojums, kādēļ jūs prāt ir nepieciešams viens arī snaks 28 valstīs. Tiešām neesmu pārliecināts, priecātos, ja komisijas sniegt papildus skaidrojumus. Paldies. Kamā, kungs, lūdzu. Paldies. Es runāju Ešlijas Foksas vārdā, kas ir ēnu, re, kas ir ēnu referents, tad nu nolasīšu viņa ziņojumu, mēģināšu pārāk neprovocēt kolēģis, jo, nu, Britus vai vācieši nevajadzētu mudināt uz provokācijām. Foksa kungs eh, pozitīvi vērtē to, ka Eiropas Savienība mēģina strādāt pie šī jautājuma, domājot par pienācīgu apdrošināšanu. Tomēr no zaļās grāmatas uh, redzams, ka mēs iebilstam pret komisijas priekšlikumu obligātai apdrošināšanai. Neskatoties uz izmaksu izvērtējumu un praktiska rakstura apsvērumiem, ir jādomā arī par tādu jautājumu, kā, kā komisija var pamatot patērētājiem to, ka ir nepieciešama apdrošināšana tādos laikos, kad jau tagad ģimenēm ir ierobežoti resursi. Un Foksa kungs pievienojas arī citām kolēģi paustajām bažām. Piemēram, tiek norādīts, ja dzīvojat šādā katastrofa apdraudētā reģionā, šķiet, ka šādos gadījumos lēmumi ir jāpieņem nacionālā līmenī. Es konsultējos ar kolēģiem no Čehijas, kas norādīja, ka pēdējo gadu laikā plūdi ir bijuši nereizi vien, tomēr cilvēki turpina būvēt mājas šajās pašās teritorijās. Un beig beigās Čehijas valdībai ir jāpieņem šis lēmums, nevis Eiropas Savienībai un galu galā dalībvalsts maksā par šīm katastrofām un tā, to sekām, nevis Eiropas Savienība. Tādēļ Fokskungs uzskata, ka būtu nepieciešams harmonizēt apdrošināšanas līgumus, lai tiktu aizsargāts patērētājs, tas patērētājs tiktu informēts par riskiem un aizsardzības pasākumiem, bet pienākumu apdrošināties atstātu privātpersonu ziņā. Tas viss no Fokskunga puses. Paldies. Okay, um, Mr. Langen, I think... Langana kungs, šķiet, jūs vēlaties vēl izteikties. Pagesen. Jā, piemirsu kādu lietu. Ir noticis konsultāciju process, un es gribētu lūgt, lai komisija uh, sniegtu savu viedokli šajā jautājumā. 30. jūnijā šīs konsultācijas beidzās, iespējams, ka pa šo laiku vēl ir kas noticis. Parādījās vairāk juridiskas dabas eh, nu, jautājumi, kas saistās ar civilajām tiesībām. Es eh, gribētu, lai komisija izsakās eh, par šo jautājumu. Okay, well, I mean, ir ieradušies arī pārstāv no komisijas, kas varēs atbildēt uz jautājumiem. Manuprāt, diskusija ļoti interesanta. Nāsmu iepazinusies ar šo zaļo grāmatu, bet arī man ir daži jautājumi. Tātad, kurš tad ir šis rops šajā jomā, kas ir jāaizpilda, vai ir nepieciešama papildus pievienotā vērtība, jo, cik es saprotu, tad, nu, zinām, ir zināms katastrofas, kur pret kurām nevar apdrošināties. Vai tāda bija komisijas ideja? Nu, varbūt kāds man varētu detalizētāk izskaidrot šo lietu. Būtu jauki, ja jūs varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem un gribētu jautāt, ja, tātad, ja šāda roba nacionālā līmenī nav, tad ko tad mēs īsti um, tātad šeit aizpildīsim un uzlabosim? Vai tas tiešām saistīts ar iekšējos tirgus situāciju? Lūdzu, komisija. Paldies. Šī ir pirmā reize, kad esmu ieradies jūsu komitejā. Uh, Atvainojos, ka varbūt mana pieeja atbildot uz jautājumiem nebūs tā sistemātiskākā. Mani sauc Lukas Bortel, es strādāju Digimarkt, um, vienībā, kas strādā ar pensijām un apdrošināšanu. Mūsu vienība koordinē darbu pie šīs zaļās grāmatas, tas, protams, ir kopdarbs ar plātu, tātad gan tur iesaistās ģenerāla direktāta, gan saistībā ar finansējumu, nodokļiem, attīstību, uh, sabiedrības veselību, vidi un tā tālāk. Jebkurā gadījumā šeit mēs savā ziņā esam mēģinājuši informēt sabiedrību par jautājumu, kas kļūst aizvien svarīgāks Eiropā. Tātad cilvēku radītas katastrofas un dabas katastrofas. Mēs zaļajā grāmatā mēģinājām arī rīkoties nedaudz pro provokatīvi, bet arī mācīt pieejas pedagoģiski, tātad mēģināt informēt par riskiem un norādīt tām jomām, kur Eiropas Savienība var ko darīt, jo redzam, ka ir nepietiekama apdrošināšana vairākās dalībvalstīs. Nu, ir no otras puses valsts, kas ir radušas risinājumus saistībā ar dabas katastrofām, kā arī cilvēku radītām katastrofām. Bet vairākas citas dalībvalsts vēl aizvien atpaliek no citām. Tādēļ esam mēģinājuši pievērstam uzmanību, informēt sabiedrību un uh, šīs zaļās grāmatas mērķis ir nodrošināt apmaiņu ar labo praksi un ļaut mums saprast, vai Eiropas līmeņa rīcība šajā jomā būtu nepieciešama. Kas attiecas uz konsultācijām, tad gribu jums norādīt, ka konsultācijas sākās jūlija vidū, šobrīd vērtējam atbildes. Šķiet, ka saņēmām aptuveni 65 atbildes no dažādām iesaistītiem pusēm, dalībvalstīm, valstu valdībām, bet arī patērētājiem, patērētoju aizsardzības uzņēmumiem un nozars pārstāvjiem. Manuprāt, prāt, atbilžu apkopojums pavisam drīz būs pieejams internetā un drīz tam sakos arī mūsu izvērtējums. 65, said, 65 atbildes uz konsultāciju, tika iesūtīts 75. Kāda veida organizācijas atbildēja jautā priekšsēdētāja? Sorry, if I remember correctly. Ja pareizi atceros, tad tās bija apdrošināšanas uzņēmumi, asociācijas, brokeri, kā arī tiesu sistēmas pārstāvi, arī valstu valdības, parlamenti, vietēja līmeņa pārvaldības organizācijas, kā arī patērētāja aizsardzības organizācijas. Labi, saka priekšsādētāji, nezinu, vai uz visiem jautājumiem ir atbildēts. Uh, bet ja kolēģiem ir uh, jautājumi, tad varbūt detalizēt tos var rakstiski nosūtīt. Šī ir pirmā, jūs, tātad pirmā reize, kad esat ieradies pie jums, sveicam mūsu vidū. Arī mēs nevienmēr strādājam pēc iespējas, tātad cik sistemātiski būtu iespējams. Bet nu tā, reizēm gadās. Nu došu vārdu vēlreiz referentam, izdarīt rezumējumu un norādīt uz nākotnes plāniem šī ziņojuma kontekstā. Paldies, priekšsēdētāji! Tiešām interesanta viedokļa apmaiņa. Tas bija ļoti iedrošinoši uzklausīt kolēģi teikto. Patiesībā jāsaka komentāri lielā mērā atbild arī manai idejai un um, arī savā starpā šķiet, ka viedokļi ir visai līdzīgi. Es domāju, ka nākotnē mums noteikti izdosies labi sadarboties. Es šobrīd strādāju pie teksta redakcijas un noteikti integrēšu da manā darbā lielu daļu kolēģu pausto komentāru. Un esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt vienprātību šajā jautājumā, un esmu pārliecināts, ka kolēģi būs apmierināti. Paldies. Jā, laika grafiks. Tātad mūs iepazīstinās ar šo ziņojumu 14. oktobrī, un domāju, ka kolēģi komisijā nodrošinās, lai, mēs, lai mums ir pieejami šie konsultāciju dati un atbildes. Šī informācija būs pieejama internetā. Uh, grozījumi jāiesniedz līdz 22. oktobrim, 25. un 26. novembrī tiks skatīti grozījumi, un pēc tam balsojums komitejā notiks 17. decembrī. Atzinums tiks skatīts februāra pirmajā plenāra sesijā. Ļoti labi, kolēģi, paldies jums, paldies arī komisijas pārstāvim. Iesim tālāk, pāriem pie nākamā darbkārtības punkta. The, but this is Jā, so we, we're, a little bit of, we're a little bit of ahead of schedule. Uh, esam uh, mazliet pasteigušies, šķiet, ka esam pat uh, desmit minūtes ietaupījuši. Uh, nezinu, vai Berto kungs jau ir klāt, vai varbūt viņš ir ceļā. Ā, uh, jūs piezvanījāt, bet viņš neatbildēja. Nu, tad mums ir vienkārši jāgaida, kamēr viņš ieradīsies. Is an opinion, is it? Yes. We have our shadows here. Ēnu referenti ir klāts šķiet, jā? Ja? Nē, tikai viens ēnu referents. Svens arī nav klāt. Ak, jā, viņš ir tur, viņš ir pārsēdies citā vietā. Svens tā tad ir klāt. Mums nav ēnu referenta un referenta, un tad mēs varēsim sākt eh, strādāt. Nu, tagad pāris minūšu pārtraukums, bet lūdzu nekur neaizajiet. Ne, neaizmūciet prom tad būs grūti atkal atsākt darbu. Mēs esam patiešām labi pastrādājuši, un es tā kā cerēju, ka mēs varēsim beigt darbu mazliet ātrāk. Es gribētu aicināt kolēģis piezvanīt referentiem, lai viņi ierastos laikā. That's all. Today. That's the last one today. Ah, you don't have the other one. Okay, so it's the last point. Šis ir pēdējais uh, darba kārtības punkts šodien. They cancelled these two, that's right. They're cancelled. Yeah. Non, oui, oui, euh, on attend M. Berthaud pour le prochain rapport. Parce qu'on on est un peu en avance, un petit peu, cinq minutes. Mais on, on... Šķiet, ka mēs mazliet ietaupījām uh, laiku, bet tagad esam uh, uh pārtraukšu sanāksmi, ja mēs gaidām Berthaud kungu, kuram drīz jāierodas. Les, les shadows sont là. Un referent ir klāt. We're, we're going, I think we're ready to start. Domāju, ka mēs varētu sākt strādāt. Referents ir ieradies. Nu, kā jūs teicu, svarīgākie cilvēki ir klāt, tad ēna referenti ir klāt, un viņi jau strādās pie šī dosie, un tas ir pats svarīgākais. Berto kungs, lūdzu. Varbūt kāds varētu uh, viņu palūgt uh, nākt uz savu vietu. Žinu papa Itālijā. Nē, es nerunāju itāļu valodā, es runāju vācu valodā uh, un mazliet turku valodā. Jūs dodaties prom, bet jūs esat viens no manām ēnām. Lūdzu, neiet prom. Oui, c'est ça. Mr. Berto. Berto, kungs, lūdzu. Uh, we, we are a little bit in advance. Es atvainojos, mēs uh, mazliet esam pasteigušies un uh, uh, paveikuši mūsu darbu ātrāk, arī pie iepriekšējā ziņā mums nevajadzēja pavadīt tik daudz laika. Nu, laiks vienmēr ir indikatīvs, es vienmēr atgādinu kolēģiem, ka šis laiks, kas norādīts darba kārtībā, ir tāds tikai, uh, uz to nevar pilnībā paļauties. Lūdzu, dod jums vārdu, lai jūs varētu mums pastāstīt par savu atzinumu. Signora Presidente, io innanzitutto mi scuso par tutto. Priekšsēdētājs kundze. Es gribētu atvainoties par to, ko es tūlīt teikšu. Šī ir pirmā reize, kad es eh, vispār kaut ko daru kā deputāts un iespējams, ka esmu pieļāvis vairākas kļūdas. Nu jā, gribēju vienkārši norādīt, ka mēs mazliet uh, pasteidzāmies un uh, iespējams, ja jūs būtu ieradies ātrāk, jums būtu bijis jāgaida. Negribēju, lai jūs justos vainīgs par kaut ko. Nu jā, iespējams, esmu pieļēvis kļūdas arī uh, sastādot dokumentu. Runājot par šo tēmatu, par kuru esmu atbildīgs. par eh, darbinieku finansiālo līdzdalību uzņēmumos. Es izpētīju eh, šī, šo dokumentu un esmu nācis klājā ar vairākām idejām, kas ir uzskaitītas manā atzinumā. Es eh, šeit runāju par darbinieku līdzdalību uzņēmumu finansēšanā ar parakstīšanos uz uzņēmumu kapitālu vai arī ar parakstīšanos uz obligācijām, ko ir izdevis šos, šis uzņēmums, īpaši domājot par darbiniekiem. Šeit nav runa par uzņēmumiem vai darbiniekiem. Iespējams, ka varētu arī nodrošināt nodokļu atvieglojumus. Vēl kāda finanšu metode vairāk attiektos uz atalgojumu. Daļu no algas varētu izmaksāt ar kapitāla daļām, kas tiek izdotas īpaši šim mērķim. Un uh, uzņēmums šīs uh, kapitāla daļas varētu turēt īpaši darbiniekiem. Arī šeit uzņēmumiem varētu nodrošināt nodokļu atvieglojumus. Tātad ir jādomā par to, ko uzņēmums nodrošina un ko darbinieki saņem kā tīros ienākumus. To noteikti vajadzētu nodalīt. Protams, varētu domāt arī par kapitāla daļas vērtību, par tās vērtību tirgū un arī par to, kādu vērtību šai daļai piešķir uzņēmums. Šeit ir vairāki parametri, kas ļautu uh, to attēnotas nodokļiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka uzņēmuma ienākumi vienlaicīgi tiek uzskatīti arī par darbinieku ienākumiem. Krīzes uh, laikā noteikti varētu domāt arī par iepriekšējiem par bijušajiem darbiniekiem, par darbiniekiem, kas ir atlaisti krīzes laikā vai arī krīzes dēļ. Vajadzētu nodrošināt, lai viņu mm, ietaupījumi vai arī bezdarbnieku pabalsts varētu ļaut viņiem atgūt darbu. Uzņēmumam vajadzētu apņemties, ka šie līdzekļi tiek izmantoti šādu darbinieku uh, nodarbināšanai, proti atkal pieņemšanai darbā. Protams, vajadzētu arī izvērtēt uh, riskus, kas saistās ar šādu veidu pasākumiem. Reitinga aģentūras vai arī kredīti institūcijas, kas nodarbotos ar um, šādām izdotajām kapitāla daļām vai obligācijām, varētu izvērtēt uh, ar tām saistīto risku. Protams, vajadzētu arī nodrošināt uh, atšķirības starp uh, biežāk kotētajiem uzņēmumiem un tādiem uzņēmumiem, kas nav biežā. Ir skaidrs, ka uh, kapitāla daļas tādiem uzņēmumiem, kas eh, atrodas biržā, ir iekļaut biržas sarakstā, ir pakļautas eh, konkrētiem normatīviem aktiem, kas neatiecas savukārt uz uzņēmumiem, kas nav biržā. Es, eh, protams, labprāt uzklausīšu arī to, kas tiks minēts nodarbinātības komitejā. Tagad došu vārdu ēnu referentiem, bet šķiet, ka šajā pašacības ziņojumā mums ir uh, zināma ekskluzīvā kompetence, jo šeit ir runa par nodokļu stimuli, stimuliem un MVU izaicinājumiem. Visās šajās jomās mēs uh, esam atbildīgi, tātad uh, galvenie atbildīgie. Tagad došu vārdu ēnu referentiem, kas jums palīdz strādāt pie šī atzinuma. Vispirms Klevas kungs. Thank you, thank you very much. Klevas kundze. First of all... Paldies priekšsādātāji. Pirmkārtām gribu pateikties uh, referentam Betotkungam par šīm ļoti svarīgām diskusijām par uh, uh, nodarbināto finansiālo līdzdarbību. Uh, pēdējos gados, paceļinoties krīzei, ir notikuši daudzi maksātnespējas gadījumi, ir likvidēta uzņēmuma, pārdot to akcijas un ir nepieciešamas dažādas formas, kā darbinieki varētu būt iesaistīti uzņēmumu pārvaldībā un arī attiecīgi dalīt peļņu. Šādas nodarbināto schēmas vai mehānismi varētu saņemt atbalstu arī no Eiropas Savienības līmeņa. Mums ir nepieciešams Eiropas mēroga ietvars, kas varētu palīdzēt atrast pamatprincipus šādiem mehānismiem, tāpat laikā palīdzēt nodrošināt arī savstarpēju atzīšanu šādām schēmām visā Eiropā. Šajā ziņā būtu labi, ja komisija spērtu soļus uz priekšu, lai izveidotu vienotu tiesisko ietvaru nodarbinātajiem, un komisārs Barņē mums to jau solīja vienā no mūsu uzklausīšanām par šo tēmu, kas notika pagājušā gadā. Attiecībā uz jautājumiem es piekrītu referentam par nepieciešamiem soļiem un mērķiem, ka ir nepieciešams ilgtermiņa skatījums, ka ir nepieciešama ilgspējīga iesaistība, tāpat tās tam jānotiek uz brīvprātīgiem pamatiem. Manuprāt, šis brīvprātīguma princips ir ļoti svarīgs, lai mehānisms būtu atvērts pašiem mehānismiem, lai viņi paši varētu izlemt, vai pievienoties šim mehānismam vai nē. Ir svarīgi, lai informācija par fiskālo politiku un saikni un attiecību ar algām uh, un par eh, nodarbināto līdzdalību peļņā, lai tas viss būtu skaidrs gan eh, darba devējiem, darba ņēmējiem un arī arotbiedrībām. Tāpat jāpaplašina tā labākā prakse, kas jau pastāv Eiropā, jo šādas schēmas jau ir Eiropas Savienībā. Ziemeļ un Dienvidu Eiropa saskars ar ļoti atšķirīgām situācijām, runājot par nodarbināto līdzdalību šādās schēmās nepieciešams vairāk uzmanības pievērst nodokļu jautājumiem, kad eh, mēs skaidri saprotam, ka nedrīkst pieļaut dubultu nodokļu aplikšanu, nedrīkst ierobežot arī nodarbināto, strādājošo mobilitāti un kustības brīvību Eiropas Savienībā. Jārod Eiropas līmeņa risinājums, lai palīdzētu valsts iestādēm šādas schēmas atbalstīt un veidot. Nodokļu stimuli dažkārt ir izšķiroši svarīgi, lai nodrošinātu nodarbināto līdzdarbību. Diskusij, diskusijās par nodarbināto līdzdalību īpašumu formās ir nepieciešams noskaidrot saikni ar investīcijām, pensiju sistēmās un arī par uh, algu apmēru un proporcijām. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka uzņēmumi aizvieto algas, nodrošinot līdzdalību šai schēmās. Vēl komentārs par galveno mērķi. Kāds būtu jānosprauž finanšu līdzdalībai nodarbinātajiem Eiropas Savienības līmenī? Es piekrītu, ka ilgtermiņa mērķis un brīvprātīguma princips ir svarīgi. Sākotnēji tie divi mērķi, bet, manuprāt, uzmanību jāvērš uz vienlīdzības principu, kas garantētu ka visi nodarbinātie var būt iesaistīti ar vienādiem nosacījumiem šādās schēmās. Un uh, kārtīgs izpētes princips, due diligence princips nodrošinātu, ka process tiešām notiek tā akurāt un precīzi. Es iesniegšu vairākus grozījumus, gribu pateikties vēlreiz referentam par atzinumu un ceru, ka mūsu turpmākā sadarbība būs veiksmīga. Paldies! Paldies, Bakokungs! Paldies, priekšsādātāji! Es arī pateicos referentam par veikto darbu. Manuprāt, šajās debatēs principā jāvērš uzmanību uz korporatīvo pārvaldību. Un tas ir svarīgi, jo korporatīvā pārvaldība ir kas vairāk kā tikai atalgojums. Šai ziņā, ja mēs liekam uzsvaru uz atalgojumu un nodarbināto līdzdalību eh, dažādās dažādos riska izvērtējumos, tad jānodrošina, lai visi stimuli, ko vadība piedāvā, un tāpat arī, lai tas viss būtu saskaņots ar notarpinātajiem. Ieviešot šādas schēmas, tas ir izšķiroši svarīgi. Protams, jābūt brīvprātības principam. Tas kaut kādā brīdī ir jāpiedāvā nodarbinātiem, kas vēlas uh, tur piedalīties. Pats savā valstī esmu redzējis, ka bieži vien ne, netik daudz cilvēku vēlas izmantot šo sistēmu, jo ar to saistās arī risks, un risks ir tāds, ka tad, kad eh, ir finansiāla līdzlība uzņēmumā, tad uzņēmums var iet uz augšu gan uz leju. Tātad šai ziņā informācija, kas tiek sniegta strādājošiem ir ārkārtīgi svarīgi tieši par saistītiem riskiem. Nē, es pārliecināts, ka reitinga aģentūrs te vajadzētu iesaistīt, jo jūs arī minējāt, ka uh, kotētam uzņēmumam tas ir ļoti vienkārši, jo viņiem ir ļoti likvīda aktīva, uh, MVU vai mazam uzņēmumam tas principā ir, nu, viņiem ir nelikvīda aktīva. Un tad mēs redzam, ka šie uzņēmumi nevarēs reāli izmantot šāda veida stimulus. Domāju, ka mums vajadzētu izmantot to kā papildinājumu parastam atalgojumam. Tas nekad pilnībā nedrīkst un nevar aizvietot mm, cilvēku algu. Arī izmantotā nodokļu sistēma ir eh, jāmaina, tai būtu atšķirīgai. Un, protams, ir jāskatās, kāda būtu pārobeža ietekme, dubultā nodokļa aplikšana, jo dažādās valstīs ir atšķirīgs nodokļu sistēmas un būtu svarīgi to visu nedaudz arī harmonizēt. Mm, tas, ka jūs ierosinat to, ka visiem strādājošiem jā dod iespēju investēt uzņēmumā un līdzdarboties, uh, nu, labi, lai tā būtu, bet uh, tas jāuzskata kā jebkura normāla investīcija. Tātad šajā ziņā es te nesaskatu, kāpēc vajadzētu nodalīt šajā ziņā, piemēram, uh, bijušos pensionētos strādājošos un citas grupas. Manuprāt, tad, kad līdzekļi tiek ieguldīti, tad situācija ir viena. Vēl pāris piezīmes un daži grozījumi, ko iesniegsim tas viss vēl sekos, bet visā visumā domājam, ka papildus atalgojums strādājošiem ir ļoti svarīga tēma, kas ir vairāk jāizmanto praksē, kas vēl vairāk saskaņos stratēģiju un stimulus un mērķus uzņēmumam, un svarīgi arī, lai paši nodarbinātie to visu saskatītu. Paldies! Paldies! Tad dodam vārdu atpakaļ referentam, jo uh, zaļo grupas sēnu referents nav klāt. Referent jums vārds. Sī, ringrazio. Mm. Paldies, cienījamie kolēģi! Paldies par visiem ierosinājumiem! Paldies, ka norādījāt uz uh, vienu lietu, ko es nebiju minējis savā ziņojumā. Un tas ir brīvprātīgais princips uh, šim mehānismam attiecībā uz uh, strādājošiem. Pirmajā punktā es ļoti konkrēti uzsveru, ka jānotiek brīvprātīgi šai iesaistei. Un runāt par MBU arī es esmu norādījis, ka lēmumi par līdzdalību tiem jābūt brīvprātīgiem un ilgtermiņā ilgspējīgiem. Tāpat gribu uzsvērt iespēju strādājošiem līdzdarboties vai nu individuāli, vai arī grupā, tā teikt, vai nu tā varētu būt uh, Um, arotbiedrība vai pensiju fonds, privāti izveidots, bet viņi kolektīvi joprojām varētu līdzdarboties šai finansēšanā, un tas, cerams, varētu nodrošināt arī nu, tādu nepieciešamo kritisko masu, kas nepieciešama uzņēmuma finansēšanai. Man bija interesanti uzklausīt komentārus par to, ka varētu piedalīties uh, bijušie strādājošie un nesošie strādājošie, ka visa šī līdzdarbība varētu notikt uz vienlīdzīgi, vienlīdzīgā līmenī. Bet tad, kad es teicu bijušie strādājošie, tad es nedomāju tos, kas ir izgājuši savu karjeru un jau ir pensionējušies. Es šeit runāju par tiem cilvēkiem, kurus uzņēmums ir atlaidis. Un uzņēmuma finansējumu papildināšanu un strādājušo piesaistīšanu, tā tad varētu atkal savukārt radīt papildus darba vietas un tādējādi varētu piesaistīt šos bijušos atlaistos darbiniekus. Jā, es pilnībā piekrītu izteiktiem komentāram, bet, nu, vienkārši vēl viens precinē, precizējums. Paldies referentam. Man šķiet, ka atzinums ir ļoti labs, un jūs saņēmāt daudz pozitīvus komentārus un ieguldījumu no ēnu referentiem. Tātad līdz 30. oktobrim var iesniegt grozījumus, pēc tam mēs uh, izskatīsim 25. novembrī grozījums un balsosim tajā pašā dienā. Un tad plenārsēdē, jā, to mēs vēl nosak, noskaidrosim, bet ir plānots 13. janvārī balsot plenārsēdē. Tātad atgādinu tiem, kas ir vēl šobrīd klāt, kas ir palikuši līdz beigām, ka rīt mēs sāksim darbu desmitos un viedokļu apmaiņu par Eiropas gadu ar Nacionālo parlamentu locekļiem ir paredzēta no 2003 līdz 4.30. Un tad citu jautājumu pēc 4.30 vairs nebūs pēc diskusijām ar Nacionālajiem parlamentiem. Tā tad vēlu visiem labu vakaru. Paldies par jūsu klātbūtni un jūsu pozitīvo un konstruktīvo darbu. Paldies!